Okay, colleagues, good afternoon. Sveicināti atkal uh, mūsu sanāksmes pēcpusdienas daļā. Un darba kārtībā ir viedokļa apmaiņa ar Kipras ārlietu ministru, ministri Erato Kocaku Markulis, un es sveicu viņu šeit. Un uh, mēs Vēlam jums daudz panākumu Kipras prezidentūra Eiropas Savienībā. Ir skatāms daudz būtisku jautājumu, un mēs sagaidām, ka prezidentūrai ar to būs jātiek galā, un šie jautājumi ir ļoti svarīgi Eiropas Savienības nākotnē, jo īpaši attiecībā uz finansēm, uz daudzgadu finanšu schēmu, bet mēs vēlamies arī uzsvērt to, cik svarīgi ir turpināt paplašināšanās procesu. Un zinām, ka tā ir arī jūsu prioritāte. Es tagad došu jums iespēju informēt mūs par jūsu prioritātēm un tālāk eh, notiks viedokļu apmaiņa ar komitejas locekļiem. Ministrs Kunze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es labprāt runāšu uh, savā dzimtajā valodā, bet viedokļu apmaiņas laikā es runāšu citā valodā. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Dāmas un kungi, godējumie komisijas, eh, ārlietu komitejas eh, deputāti Eiropas parlamentā. Man ir liels gods atrasties šodien jūsu priekšā. Tad, kad Kipra ir eh, kļūsi par Eiropas Savienības prezidējošo valsti, lai izklāstītu Eiropas parlamentam. Un konkrētā lietu komitejai mūsu prioritātes 2012. gada otrajam pusgadam. Sākotnēji gribētu uzsvērt to svarīgo lomu, kuru mēs kā prezidentūra piešķiram Eiropas parlamentam, kā līdz likumdevējam ar vienlīdzīgām tiesībām. Mūsu mērķis ir uzturēt nepārtrauktu kontaktu un sadarbību ar jums meklējot iespējas aizstāvēt eh, visās izpratnēs Eiropas Savienības un tās pilsoņu intereses un tiesības. Kipras prezidentūras eh, galvenais mērķis ir pielikt pūliņus, lai panāktu labāko Eiropu, kurai ir stiprinātai jāskļūst no pašreizējās ekonomiskās krīzes un kurai ir jāstiprina sava loma starptautiskajā arēnā. Paplašināšanās ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm, tāpēc, ka taustāmā veidā tā palīdz eh, panākt labāku Eiropu kā procesu, kas no vienas puses paplašinām cilvēktiesību universālos un tiesiskas valsts aspektus, un no otras puses stiprina Eiropas Savienību kā katalizatoru, lai stiprinātu mieru, demokrātiju un labklājību visā kontinentā. Kā padomas prezidējošā valsts, mēs gribam panākt taustām progresu visos paplašināšanās politikas aspektos. Mūsu vadlīnijas būs eh, stingri noteikumi ievērošanas principi, un tas, ka katra kandidāta valsts tiek vērtēta pēc tā sasniegumiem. Tāpat arī mūsu nostāja apliecina to, ka Eiropas, kā paplašanāšanās nebeigsies ar Horvātijas pievienošanos 2013. gada jūlijā, un Šī dinamika, kas ir izveidojusies, vienas valsts pievienošanos ar sešu gadu atstarpi ir pietiekami jāuzsver tās nozīme. Tāpēc ir būtiska Rietumbalkānu valstu Eiropas perspektīva, kā arī Islandes un Turcijas Eiropas perspektīva. Tā ir galvenā prioritāte mūsu prezidentūras laikā. Runājot par Horvātiju. Sagatavošanās tās iestājai norit labā ritmā. Mūsu nodoms ir cieši sekot eh, Horvātijas poliņiem, lai izpildītu komisijas ieteikumus. un komisija nāks klajā ar paziņojumu par progresu. Par Melnkalni runājot, esam gandarīti, ka ir uzsāktas sarunas par tās iestāšanos un gribētu uzsvērt nozīmīgo lēmumu panākt taustām progresu šajā jautājumā. Tāpat arī mēs uzskatām, ka ir ļoti nozīmīgi paralēlā veidā piešķirt kandidātu valsts statusu Serbijai. 2000, eh, lēmums tika pieņemts 2012. gada 1. martā. Un tas atspoguļo to progresu, ko ir panākusi un iztenojusi Serbija, runājot par iekšējām reformām, kā arī to sadarbību, ko tā ir apliecinājusi ar starptautisko kriminālu tiesu e, bijušās Dienvidslāvijas jautājumos. Un gribētu uzsvērt nodomu rūpīgi skatīt Serbijas Eiropas perspektīvu. Cerot, ka tiks um, sasniegti nepieciešamie nosacījumi, lai varētu uzsākt iestājas sarunas ar nosacījumu, ka ir iepriekšējs pozitīvs novērtējums no komisijas puses. Lai šie pūliņi varētu vainagoties panākumiem, ir svarīgi, ka valdība, kas tiek izveidota Ser Serbijā, īsteno savus integrēšanās mērķus Eiropas Savienībā. Runājot par Maķedonijas eh, bijušo Dienvidslāvijas republiku, kā prezidējošā valsts, mēs Ceram, ka nepieciešamā virzība uz priekšu tās izvirzīšanai dos iespēju uzsākt iestājas sarunas ar šo valsti, paturot prātā vienlaicīgi to, cik svarīgi ir uzturēt labas kaimiņa attiecības. Runājot par Albāniju, uzskatām, ka ir jāpiemēro 12 būtiskākās prioritātes, lai valsts varētu uzsākt iestājas sarunas. Par Bosniju un Hercegovinu runājot, reformas ir jāturpina un, ja Finčas gadījumā jāsagaida Eiropas uh, cilvēktiesību tiesas uh, lēmumu izpildi. Gadījumā, ja virzību uz priekšu notiek pozitīvi, lai varētu iesniegt eh, kandidatūras pietiekami. Mēs ceram, ka tas notiks vēl mūsu prezidentūras laikā. Neraugoties uz Kipras eh, apņēmību, ne, vienpusēji neatzīt Kosovas neatkarību. Es gribētu sacīt, ka Kipra prezidentūras laikā rīkosies objektīvā veidā, ņemot vērā pilnībā un ar līdztiesības eh, principu visu iesaistīto pušu nostājas. Mūsu prezidentūras laikā mēs arī pieliksim visus eh, iespējamos pūliņus, lai stim, piešķirtu impulsu iestājas sarunām ar Islandi, kas e, virzās vērā ņemamā ātrumā, Kopš ir uzsākts iestājas sarunas ar šo valsti. Kā zināms, ir runa par ļoti jūtiskiem jautājumiem ar šo valsti, kas ir skatāmi un risinām ļoti um, rūpīgā veidā. Mums ir jārīkojas kā taisnīgiem vidutājiem, ievērojot Mūsu mērķi ir rast formulējumus, kas ir pieņemami abām pusēm, ņemot vērā līdztiesīgu izturēšanās principus. Runāt par Turciju, neraugoties uz tās provokāciju un ofensīvo attieksmi, Eiropas Savienības prezidējošai valstī, mūsu nodoms ir turpināt un atbalstīt tās kursu uz iestāju Eiropas Savienībā. Mūsu mērķis un mūsu fokus ir objektīvs, pragmatisks un balstīsies uz konsolidētiem Eiropas Savienības principiem un praksēm, kas tiek attiecināt uz visām kandidātu valstīm. Vienlaicīgi mēs cieši sadarbosimies ar komisiju attiecībā uz um, pozitīvo darba kārtību, kāda ir paredzēta 2011. gada padomi secinājumus, tas nozīmē, ka šīs procedūras um, atbalsta sarunas saskaņā ar noteikto uh, sarunu ietvaru un Kipras prezidentūra. Īpašu uzmanību un nozīmi piešķir un ir iecerējusi rīkoties tādā pašā veidā attiecībā uz jaunu pirms iestājas instrumenta izmantošanu un cer ar parlamentu panākt vienošanos no šī pusgada laikā. Bez tam 2012. gada rudenī Kipras prezidentūra padomē sagatavos paplašināšanās paketi 2012. gadam. Tāpat kā pārējās prezidentūras, mēs strādāsim, lai varētu pieņemt līdzsvarotus slēdzienus, kas patiesi atspoguļo visu dalību valstu nostājas. Par Eiropas Savienības ārējo dimensiju runājot, Kipras prezidentūra cieši sadarbosies ar Eiropadomas eh, prezidentu un nepieciešamības gadījumā uzstās uz eh, augstās pārstāvis iniciatīvām un darbībām attiecībā uz ārlietu politiku un drošības politiku. Un arī sadarbībā ar Eiropas ārējās darbības dienestu. Tādējādi Kipras prezidentūra atbalstīs augstās pārstāvis pūliņus kaimiņa attiecību politikas jomā un it īpaši runājot par tās dienvidu dimensiju, kur Eiropas Savienība ir apņēmusies atbalstīt demokratizācijas procesu mūsu dienvidu kaimiņu valstīs. Un šajā sakarā tiek veicināts ekonomiskais uh, un tirsniecības dialogs ar mūsu kaimiņu valstīm, kā arī kopīgas intereses jautājumi, piemēram, imigrācija, mobilitāte un drošība. Paralēli Kipras prezidentūra atbalstīs augstās pārstāvis pūliņus, lai varētu veicināt un sasniegt vienlīdz svarīgus mērķus austrumu kaimiņu attiecību izpratnē. Kipras prezidentūras laikā mērķis būs noslēgt sarunas ārējās finansēšanas instrumentiem jaunās daudzgadu finanšu schēmas ietvaros 2014. un 2020. gadam, kas arī dos iespēju sadarboties Eiropas Savienībai ar kaimiņu valstīm un citām sabiedrotajām valstīm. Tāpat arī sadarbībā ar Eiropas parlamentu šajā sakarā būs konstanta. Kipras prezidentūra atbalstīs augstās pārstāvs pūliņus lai varētu konsolidēt Eiropas un stiprināt Eiropas Savienības attiecības ar tās strateģiskajiem partneriem, un lai veidotu un stiprinātu Eiropas Savienības attiecības ar citām valstīm. Runājot par arābu pavasara valstu attīstību, tā kā Eiropas Savienības vis tālāk dienvidu austrumos esošā valsts ir Kipra, kurai ir lielisks attiecības ar arābu uh, valstīm un Izrēlu, var sniegt nozīmīgu devumu savas prezidentūras laikā, lai veicinātu Eiropas Savienības pozīciju šajā reģionā. Izmaiņas arā pa, eh, pavasara valstīs ir radikālas. Tāpēc Eiropas Savienībai ir jāstiprina tās loma, stiprinot stabilitāti un demokrātiju šajā reģionā, respektējot valstu iekšējās procedūras. Izmaiņas Arābu valstīs tiešā veidā ietekmē Eiropas Savienību tādos jautājumos kā drošība, imigrācija, ekonomika un citos. Tāpēc. Un visos gadījumos, saskaņot ar augsto pārstāvi, mēs sadarbosimies, lai Eiropas Savienība varētu īstenot savu konstruktīvo lomu šajā reģionā. Un gribētu vēlreiz uzsvērt īpašo nozīmi mūsu acīs stiprinātākajai Eiropas parlamenta lomai. Pilnībā apzinoties to faktu, ka, lai veiksmīgi sasniegtu visus šos mērķus un prioritātes, būs lielā mērā atkarīgs no ciešas sadarbības, kas mums varētu būt ar Eiropas parlamentu, ar parlamentu komitejām, ar parlamenta dienestiem un pilnīgi skaidrs ar parlamenta deputātiem. Nav nekādu šaubu, ka strādāsim šajā virzienā. Paldies! Thank you very much, Madam Minister, for your... Paldies, ministrs kundze, par jūsu uzrunu un uh, Paldies par uh, Kīpras prezidentūras apņemšanos tiekties uz ārpolitikas mērķiem, jo īpaši paplašanāšanās un kaimiņu attiecību politikas jomā gan attiecībā uz austrumiem, gan dienvidiem. Un tagad es vēlētos dot iespēju kolēģiem viedokļu apmaiņai ar jums. Un pirmais runātājs ir Salafranks kungs. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kundze sveicināt ārlietu komitejā, vēlos sveikt jūsu tautas partijas grupas vārdā un novēlēt jums panākums darbā. Un vēlos sacīt, ka esmu ļoti gandarīts noklausieties jūsu ievadvārdus, it īpaši attiecībā uz Eiropas parlamenta lomu kā līdzlēmēju Eiropas Savienībā. Es domāju, tas ir ļoti labs sākums. Es apzinos, ka mm, šī realitāte tiek apzināta, esmu gandarīts par to, un ar gandarījumu arī konstatēju, ka jūs esat sākusi pirmot šo līniju. Tāpat arī eh, problēmas, kas eh, ietekmē mūs visus, kurus jūs pieminējāt, un arī sagaidām, ka jūs koncentrēsieties eh, uz šiem jautājumiem par ārējo dimensiju runājot. Uh, es eh, rūpīgi uzklausīju jūs sacīto par sadarbību ar augsto pārstāvi, kas būs arī viens no prioritātiem punktiem jūsu aktivitātēs un šajā sakarā. Ņemot vērā pragmatismu attiecībās ar Turciju, ko jūs pieminējāt, es gribētu zināt, vai jums ir priekšlikums no komisijas atvērts vai virzīties uz priekšu sarunas, apzinoties, ka arī no otras eh, puses ir saņemt, tiek saņemti pozitīvi signāli. Tāpat arī mēs uzklausījām jūs sacīto Melnkalnes sakarā un īpaši gribētu atsaukties uz Maķedonijas gadījumu. Maķedonija ir valsts, kurai nav diplomātiska attiecība ar Kipru. Un es gribētu zināt, vai jūsu prezidentūras laikā ir iecerēts formalizēt šo jautājumu un arī vai ir domāts par divpusējām attiecībām. Es nezinu, vai ir atrasta formula kādai meklē citas dalību valstis, lai risinātu šo jautājumu. Un visbeidzot, ministrs kundze, mēs ļoti labi saprotam Kipras prezidentūras atbalstu augstās pārstāvis darbam attiecībā uz kaimiņu attiecību politiku, un jūs īpaši uzsvērāt, ka kaimiņattiecības ar Dienvidu valstīm un kādu vietu ieņem šeit Sīrija un Ēģipte jūsu darba kārtībā. Paldies! Gracias, senjor Salafranka. Paldies, Salafrankas kungs. Tālāk vārds Kopas kundzei. Paldies, arī es no savas puses gribētu. Sveikt Kipras ārlietu ministri un novēlēt vislabākos panākumus darbā. Šajā darbā, kuram Kipra ir ļoti rūpīgi gatavojusies un ir labas perspektīvas, ka Šis būs panākumiem pilns pusgads. Ministrs kundze, jūs runājāt par izaicinājumiem, kas ir sagaidām prezidentūras laikā, un ir tiesa, ka šajā periodā ir ļoti daudzi nozīmīgi rautājumi gan mūsu reģionā, gan starptautiskā līmenī. Jūs runājāt detalizēti par paplašināšanos kā vienu no prioritātēm, kura ik, kurai ikvienā gadījumā piekrīt šī komiteja, jo tā ir arī prioritāte mums. Gribētu lūgt jūsu viedokli mazliet detalizētāku par tuvo austrumu e, krīzi un it īpaši par Sīrijas jautājumu. Jūs runājat par um, kaimiņattiecību politiku pār visām problēmām, kas ir saistītas Palestīnas jautājums, ka viņa tiecības ar Dienvidu valstīm un šobrīd Eiropas Savienībai ir e, ātri jāreaģē uz humāno katastrofu, ko piedzīvo Sīrija. Gadījums ar Turcijas lidmašīnas notriekšanu E, padarīja situāciju vēl sarežģītāku. Un Eiropai šajā sakarā ir jābūt, kā jūs sacījāt, taisnīgam vidutājam, vai jūs varētu mazliet attīstīt un padziļināt savu viedokli šajā sakarā. Paldies, Kopas. Uh, Nākošais runātājs Majer kungs, jo viņš turpinās vadīt šo sanāksmi. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicam jūs, Marku Ligundzi, novēlu jums vislabākos panākums darbā, kā arī valdībai, jūsu valdībai, tuvākā pusgada laikā. Jūs runājat par paplašināšanās politiku, un es gribētu pirmkārt eh, sacīt, ka pilnībā piekrīt jūsu valdības kritērijiem tieši tāds pats ir manas valdības viedoklis, lai gan es nepiedaru pie valdības. Un viens no šādiem uh, kopīgiem punktiem ir Kosovas neatzīšana. Un mēs gribētu, lai šobrīd eh, apvienoto nāciju harta starptautiskās tiesības eh, būtu kā vadlīnija attiec, starptautiskajās attiecībās. Un eh, attiec, ceru, ka jūs ieņemsit eh, pragmatisku pozīciju, neraugoties uz Turcijas provokāciju. Un piekrīt, ka Turcija var kļūt par dalību valsti pēc eh, nosacījuma izpildīšanas, bet šeit ir vēl viena eh, otra jautājuma puse, ne tikai pragmatiskā daļa, jo Turcija ir militāri okupējusi daļu no Kipras un nepārstāju savu kolonizācijas politiku, kas ir nepieļaujami no starptautisko tiesību viedokļa. Manas grupas nostāja šajā punktā ir skaidra. Mēs uzskatām, ka Turcijai ir jāpārtrauc militārā okupācija, jāpārtrauc kol eh, kolonizācijas politika un jāpanāk iespēja nodrošināt Kipras salas galīgo atkal apvienošanos. Un es gribētu uzdot jautājumus ne tikai par Sīriju, bet arī par Palestīnu. Kādas būtu jūsu e, preferences Palestīnas sakarā šī pusgada laikā. Un um, pirmdien mēs tikāmies ar Paragvajas prezidentu Fernando Lugo. Jūs zināt, ka tauta ievēl prezidentu un tauta var atcelt prezidentu. Un šajā sakarā Hondurasas, Honduras uh, apvērsums un attiecīgi notikumi uh, mums ir jāņem vērā to, cik nozīmīgs Latīņa Amerikas jautājums ir arī Eiropas Savienībai. Kāds ir jūsu viedoklis šeit? Paldies kolēģim un vicepriekšsēdētājam Meijeram, kurš eh, tūlīt nāks mani nomainīt, bet tagad dod vārdu Vatsonu kungam. Uh, Paldies priekšsēdētāji. Arī es vēlētos sveikt ministras kundzi šeit un uzdot viņai pāris jautājumu. Pirmkārt, ministras kundze, Es vēlējos jums jautāt par Eiropas Savienības un Turcijas attiecībām. Mana un manas politiskās grupas nostāja ir tāda, ka Turcijai vajadzētu cienīt prezidentūru. Vai jūs varat uh, rast kādas iespējas parādīt labu gribu Ankarai, lai šis respekts patiešām rastos? Un vai jūsuprāt, uh, Pašreizējā situācija Kiprā neapdraud prezidentūras ticamību Eiropas Savienības un pasaules acīs. Otrs jautājums ir tāds, vai jūsuprāt, citas Eiropas Savienības dalību valstis eh, izprot un novērtē jūsu valsts īpašās attiecības ar Maskavu? Un tālāk, vai un kad jūs plānojat risināt sarunas miera partnerības noslēgšanai ar NATO. Paldies. Paldies. Lunačeks kundze, paldies priekšsādātāji. Gan manā, gan zaļo vārdā sveicu jūs, eh, ministrs kundze, šeit, un man ir prieks par šo viedokļu apmaiņu parlamentā. Es ceru, ka tā notiks arī jūsu prezidentūras laikā, ne tikai tagad. Un es vēlos atsaukties arī uz pāris jautājumiem, uz kuriem kolēģi atsaucās. Vatsona kungs arī norādīja uz Kīpras īpašajām attiecībām ar Krieviju, jo īpaši eh, runājot par situāciju Sīrijā. Vai jūsuprāt pastāv kādas iespējas, ņemot vērā šīs īpašās attiecības ar Krieviju, uzņemties eh, vidutāja lomu attiecībā uz šo karu Krievijā, kur Asāda eh, slepkavo savus cilvēkus. Un vai eh, tam varētu būt kāda nozīme apvienoto nāciju organizācijas acīs? Pirms mēneša eh, caur Krievijas teritoriāliem ūdeņiem uz Sīriju devās, caur Kipras teritoriāliem ūdeņiem uz Sīriju devās Krievu kuģis ar ieročiem kā, kā jūs raugāties uz to, ka jūsu valdība neapturēja šo transporta līdzekli, kas piegādā ieročus? Tālāk, runājot par Turciju, kā jau Vatsona kungs norādīja, Turcijai vajadzētu respektēt prezidentūru, taču apzinoties jūsu valsts nostāju pret Turciju un to, ka daļu jūsu valsts joprojām ir okupējuši Turcijas militārie spēki, vai Jūs eh, gadījumā neplānojat pārsteigt Turciju, piemēram, piedāvājot atvērt sarunās ar Turciju 23. un 24. sadaļu. Es zinu, ka tas jums varētu būt grūti, bet tas būtu zināms progress, un arī Turcijai līdz ar to būtu jāvirzās uz priekšu. Un visu beidzot par Kosovu. Es dzirdēju, ka jūs plānojat būt ļoti konstruktīvi un pragmatiski. Jā, priekšsēdētāji, es jau gatavojos pabeigt. Un es dzirdēju, ka padome plāno veikt īstenojumības pētījumu par uh, par SAA līgumu, un uh, es labprāt gribētu pieredzēt progresu pie šī nolīguma. Paldies, Lunačekas kundze, Tanaka kungs priekšsēdētāji. Paldies, un es sveicu šeit arī ārlietu ministri, kā jau jūs zināt, es esmu ilglaicīgs Kipras draugs un sveicu uh, ministrs kundzi šeit. Un uh, es uh, piedalījos arī mītiņā, izteicos uh, Londonā par uh, Kipras okupāciju. Un uh, Turcija ir draudējusi okup bloķēt uh, sanāksmes jūsu prezidentūras laikā ministru padomē. Un uh, es saprotu arī attiecības ar Krieviju, un jautājums ir, kādas tad šeit būs uh, attiecības, vai te būs runa par tīri komerciālām attiecībām. Un arī pagājušo nedēļu Strasbūras plenārsēdē jūs prezidentūras pārstāvis izteicās par prioritātēm, ūdens resursu pārvaldību, daudzgadu finanšu schēmu un citām. Uh, bet es ļoti gribētu zināt, kādu atbalstu jūsu uh, prezidentūras sniegs situācija Rietumbalkānos, jo īpaši ņemot vērā jūsu uh, attieksmi pret um, bijušās Maķedonijas uh, republikas jautājumu kādas eh, būs attiecības starp Skopje un Atēnām, lai eh, risinātu šo Maķedonijas nosaukuma jautājumu. Tāpat arī es gribētu zināt eh, par jūsu valsts un Izraēlas saitēm, kā šīs tandēms darbosies attiecībā uz gāzes resursu atradnēm. Un tāpat arī ņemot vērā miera sarunas, eh, ko Izraela mēģina vest ar palestīniešiem. Tāpat runājot par Sīriju, mūs varētu piemeklēt lieli bēgļu plūdi, ja Sīrijas un Eģiptes ekonomika cieš, vai arī ja konflikti sāsinās, vai arī ja kristiešus sāks vajāt salafisti. Vai ir kāds B plāns uh, par to, kā tikt galā ar bēgļiem, kas varētu piemeklēt vidusjūras reģionu, un kā jūs plānojat stabilizēt uh, tuvos austrums pēc arābu pavasara notikumiem? Paldies, Paldies Tānoka kungs, savā vrakos nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Ministrs Konzer, es gribētu sveikt jūs. Uh, un novēlēt vislabākos panākumus tīri personiski un kā manas grupas pārstāvēji. Mēs visi zinām, ka šīs rotājo, rotējošās prezidentūras raksturs ir simbolisks. Tas uh, pierāda to, ka mēs Eiropas Savienībā esam attīstījuši demokrātijas garu un Demokrātijas gars balstās zināmā mērā uz um, draudzīgumu, un tādējādi es uzskatu, ka mums šis um, iespējas arī ir um, jāizplata citās reģionu valstīs, lai tās varētu izmantot šo vērtību universālu raksturu. Es gribētu uzsvērt tas Izraēla, Kipra, Grieķija. Un šajā sakarā es ceru, ka būs saikne enerģētiska as, kas caurvīs šīs trīs valstis. Tāpat ir nozīmīgi tas, ka, lai Eiropas Savienība uzņemtos eh, nozīmīgāku lomu tuvu austrumu krīzes laikā. Krīzes, kas ir ļoti svarīga visai pasaulē. Un arī gribētu runāt par arābu pavasara rezultātiem, rezultātiem, kas vēl aizvien nav redzami, un konkrēti rezultātus, kas ir saistībā ar Sīrijas problēmu, kas ir kļūst ļoti akūta pēdējā laikā. Es eh, ļoti uzmanīgi noklausījos jūsu prioritātes un uzskatu, ka tās ir ļoti veiksmīgas. Bet es eh, nevēlos atkārtot to, ko sacīja iepriekšēji runātāji, ne arī atkārtot viņu jautājumus gribu uzsvērt to īpašo lomu jums kā prezidējošai valstī visas Eiropas un pasaules krīzes laikā, kura šobrīd tuvojas savam galīgajam punktam, brīdī, kad visas banku sistēmas tiek pakļautas stingrai kontrolē. Gribētu konk dzirdēt jautā, komentāru par banku sistēmas uzraudzību Eiropas Savienībā. Paldies. Nākošais runātājs Mavro Nikolas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου την Υπουργό Εξωτερικών της. Paldies priekšsēdētāji un uh, laipni lūgta ārlietu ministrs kundze. Es Domāju, ka jūs savā runā ļoti skaidri parādījāt savu nostāju un uh, to, uh, kāda ārpolitikas aspekta šobrīd ir svarīga Eiropas Savienībai, Kīprai un arī pasaulē. Es vēlētos pievērsties uh, konkrētiem aspektiem. Kīpras prezidentūra Eiropas Savienībā bu, ir problemātiska arī ģeogrāfiskajā ziņā. Eiropas Savienības dienvidu austrumu reģions atšķiras no pārējām Eiropas Savienības valstīm un arī no reģiona kaimiņu valstīm. Jūs eh, diezgan pareizi pievērsāties Palestīnas tēmai, Arābu pavasarim un Sīrijai. Konflikti joprojām turpinās, un jūs vēlējāties parādīt, ka uh, pastāv zināmas iespējas eh, Kiprai pat vairāk nekā citām valstīm sniegt ieguldījumu gan Eiropas valstu, gan Izraēlas situācijas risināšanā. Lūk, šie ir jautājumi, ko mēs varētu risināt Kipras prezidentūras laikā. Un tās ir diezgan kompleksas problēmas un diezgan svarīgas Eiropas Savienībai. Jūs pieminējāt migrantu plūsmas. Uh, kas var radīt sarežģījumus noteiktām Eiropas Savienības valstīm. Tas, kā mēs risināsim šīs Eiropas Savienības problēmas, būs no svara, jo īpaši mazajām dalību valstīm, kuras eh, šis plūsmas varētu skart visvairāk, un Kīpra ir sala. Visu beidzot, Es vēlētos noskaidrot jūsu viedokli šādā jautājumā. Mums tā tad ir eh, augstā pārstāve, ārējās darbības dienests, tāpēc es gribēju jautāt, ko Kipra varētu savas prezidentūras pusgadā darīt, lai dalību valstīm Eiropas Savienībā būtu kopīgāka ārpolitika Varbūt, ka eh, tā, lai Veštons kundze varētu runāt vairāk visu vārdā. Paldies, Filharas kundze. Paldies, priekšsādātāja ministrs kundze. Es ceru, ka Kipras prezidentūras eh, darbs norisināsies eh, veiksmīgi, ka jums visi lieliski izdosies, jo es uzticos jūsu spējām un arī Kīpras republikai. Man ir daži jautājumi par Kīpru, par Turcijas nostāju. Tā ir tāda diezgan neticama nostāja. Lunačekungs jau pieminēja abu nodaļu sadaļu atvēršanu. Un uh, mēs taču visi zinām, ka Kīpras republika ir okupēta, un tā ir tāda neticama okupācija. Kā jūs plānojat rīkoties? Nemitīgi ir lielākas un mazākas provokācijas, kas ir vērstas pret prezidentūru, ne tikai pret pašu Kipru. Ir arī parlamentā izplatīts, eh, izplatītas eh, ziņas, eh, un tiek pacelt jautājumi par to, kā tad prezidentūra rīkosies, vai prezidentūra tiks atzīta vai nē. Un ir jābūt skaidrībai, kā rīkoties, vai mūsu rīcībā būs solidaritāte no Eiropas Savienības, no parlamenta puses, un ja Turcija neievēros nosacījumus, tad būs jāpārtrauc komunikācija ar šo valsti. Pikuls kungs. Paldies priekšsēdētāji ministrs kundze. Paldies. Es gribētu runāt par jūsu koncentrēšanos uz paplašināšanos un ciešu sadarbību ar Horvātijas valdību par nākamā gada iestāšanos Eiropas Savienībā. Ir pats par sevi saprotams, ka Eiropas Savienības vēsture ir tās paplašināšanās vēsture. Dalība eh, Eiropas Savienībā ir eh, stingra apdrošināšanas polisa grūtos laikos. Un eh, daudz jautājumus ir daudz vieglāk risināt Eiropas Savienības iekšienē. Jūs sacījāt, ka Horvātija eh, turpinās strādāt attiecībā uz mūsu ārpus Eiropas Savienības kamiņu valstīm. Uh, lai varētu atbrīvoties no diktatūras sekām un sociālām grūtībām. Es jums novēlu visu to labāko jūsu prezidentūras laikā. Paldies, un visbeidzot, Georgiju kungs. Ministrs Konze, arī es gribēju jūs sveikt Eiropas parlamentā. Ja ir iespējams, es gribētu zināt, kāds ir viedoklis Bagīšu kungam jauktai Eiropas Savienības Turcijas eh, asamblējā, jo vai Kipras prezidentūras laikā ir domāts atvērt eh, kādu jaunu nodaļu sarunās? Kā jūs komentēsiet? atkārtotās vairāk nekā simts deklarācijas no Bagiša puses, ka tas neatzīst Kipras prezidentūru un neusturēs nekādus kontaktus ar to šī pusgada laikā. Kā jūs komentēsiet to faktu, ka Turcija šī pusgada laikā uzturēs kontaktu ar komisiju un Eiropas parlamentu un kādā veidā jūs prātam? vajadzētu rieģēt parlamentam un komisijai saistībā ar šo Turcijas attieksmi tuvākā pusgada laikā. Tāpat gribu sacīt, ka pilnībā saprotu, ka pēc Kipra, kuras trešā, trešdaļa teritorijas ir okupēta, viena no vismazākajām Eiropas Savienības valstīm, iespējams, ka tikai Malta vēl ir, ir vēl mazāka kuras iedzīvotājs skaits atbilst Berlīnas iedzīvotāju ceturdaļai. Es šo iemeslu dēļ saprotu, kāpēc viņi saka, ka šī pusgada laikā neskatīs Kipras jautājumu. Nesaprotu, kāpēc pārējās 26 valstis ieturēs tādu pašu nostāju. Es uzskatu, eh, ka tas varētu būt eh, kā patriotismu paraugs, bet mans jautājums ir, vai pārējo attieksme ir korekta, un vai pārējie rīkojas pareizi uz to šādu nostāju, vai varbūt vajadzētu izmantot Kipras prezidentūras konjunktūru, lai varētu nodrošināt izmaiņas Kipras uh, sakarā. Paldies, un dosim vārdu tagad ministrei. Man šķiet, ka ir paredzētas 15 minūtes, lai jūs varētu atbildēt uz jautājumiem. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos izteikties pēc iespējas lakoniski un atbildēt pēc iespējas daudziem jautājumiem, kas tika uzdoti šajā jautājumu raundām. Jo jāsaka, bija daudz jautājumu un viedokļu par Arābu pavasari, Sīriju, Eģipti. Jāsaka, ka uh, šīs vēsturiskās pārmaiņas, jā, tā to var teikt, uh, notiek mūsu dienvidu kaimiņu valstīs, un šīs pārmaiņas neviens nebija prognozējis vēl pirms diviem gadiem. Uh, toreiz uh, bija kaut kas neiedomājams, ka šī diktatoriskie autoritārie režīmi, kas bija pastāvējuši gadu desmitiem ilgi un apspieda šo valstu tautas gadu desmitiem ilgi vienā dienā tiks gāstas, gāsti, ka to izdarīs neapbruņoti jauni cilvēki, šo valstu jaunieši. Mums ir jāparāda cieņa pret šīm tautām, bet tai pašā laikā mums jānodrošina, lai mēs paustu viņiem atbalstu pārmaiņu procesā, cīņā par demokratizāciju, cīņā par labāku nākotni pašreizējām un nākamām šo valstu pilsoņu paudzēm. Un tādēļ Kipras prezidentūra kā vienu no savām galvenajām prioritātēm ir izvirzījusi Eiropas kaimiņa attiecības politikas dienvidu dimensiju un īpašu akcentu mēs esam paredzējuši likt uz Arābu pavasara valstīm un attīstību tajās. Kipras republikas uh, un uh, ārlietu ministrijas iniciatīva ir bijusi tāda, ka mums ir izdevies uh, pārliecināt visas iesaistītās puses sarīkot otro Eiropas Savienības Arābu līgas ārlietu ministru tikšanos mūsu prezidentūras laikā. Un šis ir ļoti saulēcīgs. Uh, pasākums, tā būs izdevība apspriest ne tikai attīstību Arābu pavasara valstīs, bet arī citus svarīgus jautājumus saistībā ar mūsu attīstību, institucionalizāciju, saistībā ar Arābu pasauli. Rārbija Arābu līgas prezidents um, nesen viesojās Kiprā, un mums ir bijušas arī, viņām bija arī sarunas ar baronesi Ashtonu, un mēs e, esam ļoti lepni ar to, ka šā, šī tikšanās notika mūsu prezidentūras laikā. Tagad runājot par Sīriju. Notikumi mūsu kaimiņu valstī. Mūs satrauc, jāsaka, ka Sīrijas piekraste atrodas tikai 100 km attālumā no mūsu valsts piekrastes. Mūs ļoti satrauc šī situācija, jo mm, mēs. Eh, mūs eh, satrauc un mēs eh, uzskatām par šaušalīgiem civiliedzīvotājus laktiņus, kas notiek. Cilvēki iet bojā un masveidā tiek pārkāptas cilvēktiesības šajā valstī. Tādēļ mēs jau no paša sākuma esam atbalstījuši Arābu līgas un ANO iniciatīvas, lai panāktu valsts vadītāja atkāpšanos no amata. Tādējādi nodrošinot ceļu politiskām pārmaiņām, politiskām pārējas procesam, kas radītu nepieciešamās pārmaiņas Sīrijā. Mēs pilnībā atbalstam Kofi Anana iniciatīvas, ANO un Arābu līgas iniciatīvas. Cerīgi liekās nesen notikusī tikšanās Ženēvā. Tāpat ir ļoti svarīgi, lai Krievija un Ķīna tiktu iesaistītas šajās sarunās. Un daļēji atbildot uz jautājumu, ko Kipra var darīt, lai iesaistītu Krieviju sarunās par Sīriju, protams, mums ir divpusējas attiecības un divpusējas sarunas ar Krieviju, mums ir ilgstoša draudzība ar Krievijas federāciju, tomēr mēs uh, uzskatām, vai, ka Eiropas Savienība augstākā, augstā pārstāve un ANO jau ir pārliecinājuši Krieviju, iesaistīties. Un tādēļ arī mēs redzam pozitīvu Krievijas līdzdalības ietekmi, kas izpaudās Ženēvas sanāksmē. Bez Krievijas un Ķīnas mēs droši vien nevarētu panākt vēlamo notikumu attīstību Sīrijā, un šī attīstība tomēr ir pozitīva. Jautājums tagad, kā šī panāktā, Ženēvā panāktā vienošanās tiks īstenota dzīvē. Un mēs, kā prezidējošā valsts, sadarbosimies cieši ar Katrīnu Eštoni, augsto pārstāvi, lai uh, varētu sniegt arī Kipras uh, atbalstu šajā uh, jautājumā. Man ir bijusi iespēja apspriesties ar augsto pārstāvu ne tikai par Sīriju, bet ar, par visu reģionu, un es kā prezidentūras pārstāve esmu apņēmusies darīt visu iespējamo, lai uh, dotos uz šo reģionu vizītēs un piedalītos citās iniciatīvās kaimiņu valstīs. Runājot par situāciju Sīrijā, mēs uzskatām, ka tā ir ļoti satraucoša, un uh, tādēļ mēs jau strādājam kopā ar Eiropas Savienības partneriem un arī ar partneriem ārpus Eiropas Savienības, lai veiktu ārkārtas plānošanu, kā jūs daži no jums to nosaucāt, uh, lai organizētu tūkstošiem Eiropas Savienības pilsoņu un trešo valstu pilsoņu evakuāciju no Sīrijas, bet uh, galvenokārt no Libānas. Mums ir, man, es gribu uh, lai visi skaidri saprastu, ka neviens Eiropas Savienībā, vismaz tāda ir ārlietu padomas nostāja, tātad neviens nevēlas militāru iejaukšanos Sīrijā. Bet mēs strādājam pie uh, ārkārtas uh, variantiem, ja sāktos mūsu kaimiņu valstī uh, militāra konfrontācija. Ja būs šāda notikuma attīstību, tad mums ir eh, jānovērš tas, kā tiek skartas citas kaimiņu valstis. Un, protams, no šīs eh, situācijas eh, vispirms visvairāk ciestu Libāna, kas ir mūsu kaimiņu valsts, ar kuru mums ir ļoti ciešas uh, draudzības saites, un mēs nevēlamies, lai šī valsts, kas jau ir tik daudz cietusi gadu gaitā, būtu apdraudēta šādā uh, scenārija rezultātā. Mēs uh, strādājām pie 200 tūkstošu uh, Eiropas Savienības un citu valstu pilsoņu evakuācijas plāniem. Tālāk bija jautājums arī par Turciju un par uh, to pieeju, kādu diemžēl Turcijas republika ir uh, izvēlējusies attiecībā pret mūsu prezidentūru. Mēs varam paust nožēlu, tas ir mazākais, ko mēs varam darīt, it īpaši uh, sakot, ka šī valsts ir apņēmusies uh, iestāties mūsu valstu saimē. Es nevaru iedomāties, ka kāda cita valsts, kas vēlētos iestāties Eiropas Savienībā, varētu uzvesties šādi attiecībā pret kādu no dalību valstīm. Šāda nostāja ir absolūti nepieņemama. Atklāti paziņot, ka uh, šī valsts neatzīst kādu no dalību valstīm un nekādā veidā nesadarbosies ar prezidentūru un palikt nesodīta. Ka šī valsts var palikt nesodīta. Tas ir kaut kas neiedomājams, eh, ka kaut kas tāds varētu notikt attiecībā uz kādu citu valsti. Kā jau es savas uzrunas sākumā norādīju, mēs turpināsim sekot uh, Turcijas iestāšanās sarunām ar pragmātisku pieju. Mēs jau sadarbojamies ar komisiju un esam gatavi sadarboties ar Turciju, ja Turcija izlēma sadarboties ar prezidējošo valsti. Bet kā jau tas ir norādīts, un es gribu atkārtot Baišu kungs, kas ir uh, Turcijas Eiropas lietu ministrs ir skaidri paziņojis, ka Turcija nesadarbosies pat tad, ja pastāvētu iespēja atvērt uh, jaunas sarunu sadaļas. Uh, Turcija šo sešu mēnešu laikā ar mums nesadarbosies. Uh, šis paziņojums ir ļoti skaidrs un nepārprotams, un mm, Mēs līdz ar to nevaram neko citu iedomāties, nekā citādi darboties. Protams, mēs būtu ļoti priecīgi, ja Turcija mainītu savu attieksmi un nolēptu sadarboties ar uh, Kipras prezidentūru. Tad mēs varētu izskatīt, kādas iespējas uh, tas dod. Kā jūs zināt, ir jāatver vēl trīs sarunu sadaļas. Turcija šīs trīs sat, sarunas sadaļas nav atvērusi, un mēs būtu gatavi sadarbībā ar komisiju strādāt pie šo, pie šo eh, sadaļu atvēršanas. Tālāk par bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Diemžēl mums nav nekādu diplomātisku attiecību ar bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju es uh, uzskatu, ka tas ir nepieņemami, ja nav uh, diplomātisko attiecību ar kādu no kandidātu valstīm. Es uzņēmos iniciatīvu un tikos ar šīs valsts uh, ārlietu ministru un ierosināju noteiktu formulu diplomātisko attiecību izveidošanai starp mūsu valstīm. Līdz pat šim brīdim uh, neesmu saņēmusi pozitīvu atbildi, bet gribu teikt, ka esmu ļoti neatlaidīga šajā jautājumā un esmu paredzējusi tuvākā laikā atkal tikties ar eh, šīs valsts ārlietu ministru un, ja viņš valdīs eh, šādu vēlmi, tad mēs strādāsim pie šā jautājuma, lai likvidētu uh, pastāvošo vakumu attiecībās starp mūsu valstīm, jo mums nav diplomātisko attiecību. Vatsona kungam uh, gribu teikt, ka ne īsti sapratu jūsu komentāru par, par to, ka salas sadalījums uh, grauj prezidentūras uzticamību. Vocāna kungs, esmu pārliecināta, ka jūs zināt. Ah, jā, Vocāna kungs sēž tur. Es centos jūs ieraudzīt zālē, un varbūt jūs ienācāt tad, kad izdzirdējāt savu vārdus. Nevarēju jūs pamanīt iepriekš. Tātad es domāju, ka jūs noteikti zināt par to, kādus uh, centienus ir veikuši Kipras Grieķi un uh, Kipras valdība, lai panāktu salas atkal apvienošanos. Tā ir joprojām mūsu galvenā prioritāte, mūsu pirmais mērķis panākt valsts atkal apvienošanos. Šis uh, dalījums ir ne tikai nepieņemams, tas ir ļoti traumātisks, tas ir kā rēta Kipras miesā, kā rēta Kipras dvēselē. Mums ir jāapvieno mūsu valsts, bet mēs domājam par federālu valsti, nevis kon, divu valstu konfederāciju, un tādēļ nesam spējuši līdz šim panākt vienošanos. Un šādā ziņā mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā 2004. gadā. Uh, visa uh, re, Kipras republikas uh, teritorija ir iestājusies Eiropas Savienībā, izņemot divas uh, suverenās teritorijas, kas uh, neietilpst akī. Uh, Mums ir divas suverēnās bāzes mūsu teritorijā, uz ko netiec saki. Tātad mūsu mērķis ir apvienot mūsu valsti, un tas joprojām paliek mūsu galvenais mērķis. Runājot par partnerību mieram, jūs, Ocon kungs, noteikti zinat mūsu nostāju vai jautājums, vai esat saņēmis kādas labas ziņas arī no Turcijas puses, ka tad tas būtu kaut kas jauns mums. Jūs jau zinat, ka Turcija bloķē Kipras republikas dalību 20 starptautiskās organizācijās, un es domāju, ka arī šajā gadījumā nostāja būs līdzīga. Now, regarding the chariot, yes, I think that uh, over this past uh, few weeks. Jau pēdējo mēnešu nedēļu laikā šķiet esam ļoti skaidri pauduši savu attieksmi pret šariot incidentu, sekoju attīstībai uh, jau no paša sākuma un zinu, pilnībā esmu informēta par to, kas noticis Esmu gatava to izskaidrot gan jums, eh, komitejas deputātiem, gan ārpus eh, šīm sienām šī incidenta apstākļus. Šis kuģis, kas piederēja Krievijai un brauc ar grenad, granādas eh, karogu, no, kuģoja ar Kanādas Eh, Grenadīnas eh, karogu no Sanktpēterburgas un jau eh, šis kuģis pietuvojās Kiprai, bet neiebrauca Limasols ostā. Šis kuģis atradās ārpus ostas teritorijas bija slikti laika apstākļi un kuģis pieprasīja uz, uzpildīt degvielu, mums lūdzu uzpildīt degvielu. Un kad mēs pārbaudījām kuģa dokumentus, tad kuģa gala mērķis bija Skandarona. Un mums apliecināja gan kapteinis to, gan uh, kuģa īpašnieki, gan arī uh, kuģa pārvaldītāju uzņēmums uh, Limasolā, ka uh, gaila mērķis tiešām tāds ir, un tādēļ mēs laucām, ļau, uh, ļāvām šim kuģim braukt tālāk uz Iskandaronu, bet, diemžēl, šis kuģis devās uz citu. Aleksandriju. Uz Aleksandru, ne, uz citu, uz citu um, mm, galamērķi. mērķi un tādēļ ir uzsākta krimināla izmeklēšana pret kuģa īpašnieku, pret uh, Krievijas uzņēmumu un arī pret uh, uzņēmumu Kiprā, kas pārvaldīja šo kuģi. Šī krimināla lieta uh, Kiprā turpmāk tiek izmeklēta. Kā es gribu jums apliecināt, Kipras republika pilnībā ievēro ANO un Eiropas Savienības noteiktās sankcijas. Kā jūs zināt, mēs pagājuši gadu samaksājām ļoti augstu cenu. 13 jauni karavīri e, gāja bojā. Tika sagrauta mūsu elektroapgādes infrastruktūra struktūra tādēļ, ka mēs pakļāvā, ievērojam sankcijas un konfiscējām 2009. gadā kuģi, kas nelegāli uh, transportē ieročus uz Sīriju. Es tikai gribēju jums to uh, izskaidrot, lai jūs visi labi saprastu, kas notika. Regarding Mr. Bayis, I think that I have answered. Uh -huh. Regarding the Turkish occupation, of course, uh, I don't think. Runājot par Turcijas okupāciju, es domāju, ka nav nepieciešams atkārtot uh, Teo Haruskunga teikto. Uh, situāciju par situāciju Eiropas Savienība ir informēta un ir skaidri formulēta nostāja. Arī daudzajās rezolūcijās pausta Eiropas parlamentā un ANO arī par šo jautājumu. Yeah. Tālāk par uh, Kipras republikas attiecībām un ar uh, Grieķiju. Mēs uh, esam apņēmības pilni sadarboties ar visām kaimiņu valstīm, it īpaši attiecībā uz uh, ogļūdeņa rāžu iegulu izpēti un izmantošanu balstoties uz ASV ģeoloģiskās sabiedrības aprēķiniem, ir 250 triljoni uh, kubikmetru dabas gāzes un uh, 10 uh, miljārdi kubikmetru naftas iegulas un tādēļ arī Kipras uh, republika ir sākusi jau strādāt uh, kopā ar uh, kaimiņu valstīm, lai izveidotu tiesisko pamatu sadarbībai šo dabas bagātību apguvēju. Mēs sadarbojamies ar Izrēlu, Ēģipti, Libānu un, protams, ir ļoti lielas sadarbības iespējas arī ar Turciju, ja Turcija pieļaus uh, Turcijas, eh, Kipras atkal apvienošanos palīdzēs rast risinājumu šim konfliktam un domās par to, kas ir patiešām Turcijas, Turcijas tautas un reģiona interesēs, lai nodrošinātu sadarbību un mieru šai reģionā eh, visu reģionu tautu labklājības interesēs. Tāds ir mūsu skatījums uz mūsu reģionu un tā nākotni ir arī virkne citu jomu sadarbībai, un viena no šīm jomām ir Izrēlas, Kipras un Grieķijas un tālāk eh, savienošana ar elektropārvades tīkliem un tālāk šo reģionu pievienošana Eiropai. Un mēs eh, esam uzsākuši pētījums par šī projekta realizēšanas iespējām. Šobrīd mēs arī uh, domājam par uh, sadarbību ar uh, mūsu kaimiņu valstīm Arābu pasaulē. Ceru, ka esmu atbildējusi uz jautājumu, atvainojos, ja kāds no jautājumiem man būs uh, paslīdējis garām. Paldies! Muchas gracias, señora ministra. Paldies, ministrs kundze, paldies, Markolis kundze. Un arī no savas puses gribu jums vēlreiz novēlēt vislabākos panākumus šajā pusgadā. Un šķiet, ka es tagad varu nodot sēdes vadību Broka kungam. President. Ladies and gentlemen, let's start. Dāmas un kungi, uh, atsāksim darbu. 21. darba kārtības punkts ieteikums padomēt komisijai par jauno ES un Krievijas nolīgumu un vārds Hanesam Svobodam. Jā, es netraucēju viņu sarunu ar jauko dāmu. Uh, Priekšsēdētāji, uh, protams, ka jūs uh, nevarat mani iztraucēt. Kolēģa, es uh, stāstīšu par savu ziņojumu, bet nerunāšu detalizēti, jo ziņojums ir jūsu priekšā. Iesākšu ar vispārīgo nostāju, proti mums ir vajadzīga partnerība ar Krieviju, un Te pašā laikā mēs nevēlamies atteikties no savas kritiskās attieksmes pret uh, daudziem notikumiem Krievijā. Es ceru, ka mūsu attiecības uzlabosies soli pa solim, gadu pa gadam, un ka šo attiecību potenciāls vēl nav realizēts. Tāpēc mums ir jābūt kritiskākiem nekā mēs normāli būtu pret partneri. Uh, Es vēlētos raksturot arī partnerības raksturu. Kādu gaitā ir bijusi debata par to, vai šī ir strateģiska partnerība vai nē. Es teiktu, ka mēs vēlamies, lai Krievija ir strateģisks partneris, taču nosacījumi, lai Krievija tāds partneris būtu, vēl nav izpildīti, jo no strateģiska partnera ir jāgaida arī kopīgi vaibsti un kopīgi mērķi, kuru vēl nav, tāpēc mēs mēģinam rast kādu formulējumu. Mēs vēlamies, lai Krievija būtu mūsu strateģiskais partneris, bet priekšnosacījumi šādai partnerībai vēl nav izpildīti. Tālāk runājot par sarunu norisi, es nevēlētos izteikties detalizēti, taču manā rīcībā esošā informācija liecina, ka ir panākts zināms progress. Šis progress gan ir samērā niecīgs, un vēl joprojām daudz jautājumu ir palikuši atvērti. Atkal jānorāda, ka būtu jāpievērš lielāku uzmanību demokrātiskajiem principiem. Mēs nevaram noslēgt partnerības un sadarbības līgumu ar Krieviju, kas attiecas tikai uz ekonomiskajiem jautājumiem. Nē, ir skaidrs, ka tā mēs nevaram darīt, un pie šī jautājuma es vēl vēlāk atgriezīšos. Taču uzmanība ir jāpievērš arī tam, kas notiek ar NVO likumu. Šī situācija ir negatīvi vērtējama, un tas mums ir jāņem vērā. Šie notikumi ir diezgan nesen, un mums ir jāiekļauj arī šī pretrunīgā NVO likuma kritisks izvērtējums. Viens no jaunajiem apstākļiem ir tāds, ka Krievija tagad ir kļuvusi par PTO dalību valsti, un daudzi punkti ietver sevi atsauci uz eh, dalību PTO, jo tas Krievijai rāda ne tikai jaunas iespējas, bet arī jaunas pienākumus, un mums to vajadzētu skaidri norādīt. Krievija atkal un atkal mēģina pateikt, ka eh, tagad mēs esam muitas savienībā, un eh, tam ir jāietekmē Eiropas Savienības attiecības. Tas nav veids, kā mēs varam risināt attiecības ar Krieviju. Vēlākā posmā mēs varam risināt šīs sarunas par muitas savienību, bet eh, šobrīd mēs varam runāt tikai par Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām jo īpaši tāpēc, ka Krievija vēlas iesaistīt arī Baltkrieviju, kas mums nešķiet tik pievilcīgi. Tālāk runājot par politisko dialogu un sadarbību, es vēlos eh, atsaukties uz pilsoniskās sabiedrības situāciju, un atkal ir jāpiemina šis NVO likums, kas kavē pilsoniskās sabiedrības pastāvēšanu. Šī gada pirmajā pusē bija centieni stiprināt pilsonisko sabiedrību, bet, diemžēl, šie centieni neguva lielu sabiedrības atbalstu. Bet no otras puses, ja mēs paraugāmies, kā Krievija reaģē piemēram, attiecībā uz Sobčekas kundzi vai arī eh, attiecībā uz to, kā Krievijas policija ielaužas mājās un uh, atņem uh, cilvēkiem naudas līdzekļus, tas nav veids, kā risināt attiecības ar pilsonisko sabiedrību. Mums vajadzētu risināt Krievijas cilvēku tiesību dialogu. Tas ir būtisks elements jebkurā nolīgumā ar Krieviju jo atkal un atkal mums ir šis attaisnojums. Cilvēktiesības tiek pārkāptas arī dažās Eiropas Savienības valstīs. Jā, tā ir taisnība, taču tas nenozīmē, ka mēs varam pievērt acis uz notikumiem Krievijā. Arī viņi var nākt klajā ar savām idejām, savu kritiku, bet mēs arī esam tiesīgi paust savas idejas un arī savu Eiropas Savienības kritiku. Korupcija ir vēl viena problēma, ar kuru Krievijai ir jā, jācīnās, tas ir pašas Krievijas interesēs, ievērojami tiek kavētas investīcijas šīs problēmas dēļ, un es nenoliekšu, ka esmu konstatējis uzņēmumus, kurus šī problēma neskar. Šī problēma ir lielā mērā reģionāla, un tā ir atkarīga no reģionālajām iestādēm. Taču ar korupcijas jautājumu ir jācīnās. Tāpat es pieminēju vairākus globālos uzdevumus, te nu ir skaidrs, kas mums būtu darāms, bet saistībā ar korupciju un citiem jautājumiem ir jārunā par ekonomikas un modernizācijas programmu, Modernizācija tas nav kaut kas tikai tehnisks. Modernizācijā runa arī par tiesiskumu, par sabiedrības atvērtību, par pilsoniskajām tiesībām. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai mēs visaptveroši spētu raudzīties uz šo ekonomikas modernizāciju. Mums ir ļoti svarīgs arī enerģētikas jautājums. Sadarbība enerģētikas jomā ir būtiska, taču mums vajadzētu skaidri norādīt, ka mēs lemjam par to, no kurienes nāks enerģija. Krievija vēl ilgu laiku būs būtisks enerģijas piegādātājs, taču ir skaidrs, ka mēs tiecamies uz energoresursu diversifikāciju un daudzveidīgiem energo savienojumiem. Un neraugoties uz to, ka daudzi, ka dialogs ar Krieviju kļūst aizvien brīvāks un atvērtāks mums, Ir svarīgi, lai tomēr mums būtu šī energoresursu diversifikācija un energosavienojuma, lai mums nevajadzētu pārlieku paļauties uz Krieviju. Visu beidzot, vēlos norādīt, ka man ir prieks par panāktajiem kompromisiem. Jā, mums ir vajadzīga partnerība, mums vajag, lai Krievija būtu strateģisks partneris, taču ir zinām nosacījumi, kas Krievijai būs jāpilda, un Krievijas iekšienē mēs neredzam faktisku progresu. Jebkādā nolīgumā starp Eiropas Savienību un Krieviju ir jāiekļauj arī cilvēktiesību jautājumi, pilsoniskās sabiedrības jautājumi, un nevar veidoties partnerības starp Krieviju un Eiropas Savienību, ja vienlaikus tiek pieņemti likumi, kā šis likums par nevalstiskajām organizācijām, kas būtībā kavē nopietno darbu. Ik viens no mums, kas ir stājies kādos kontaktos ar nevalstiskajām organizācijām Eiropā vai Krievijā, zina, cik svarīgs ir to veiktais darbs. Un šo darbu nedrīkst kavēt ne ar kādu likumdošanu Krievijā. Mēs esam pamanījuši, ka pēdējos gados viņi to mēģina darīt atkal un atkal, un mums ir pret to jāprotestē un skaidri jāparāda, ka partnerība nozīmē arī cieņu ne tikai pilsoniskai sabiedrībai, bet arī nevalstiskajām organizācijām, kura darbs ir vērtējams pozitīvi un kas mēģina mainīt situāciju Krievijā. Šis nav tikai un vienīgi pozitīviem apgalvojumiem bagāts ziņojums. Sarunvedēji norāda, ka sarunas joprojām ir ļoti agrīnā stadijā. Es eh, pozitīvi raugos uz vīzu režīmu liberalizāciju un citiem pasākumiem, taču pagaidām Krievijas atbildes pasākumi vai reakcijas uz daudziem mūsu piedāvājumiem nav bijušas gana pārliecinošas. Tāpēc mums ir jāmēģina rast atbilstošu nostāju. Paldies priekšsēdētāji par manai prezentācijai atvēlēto laiku, un es ar prieku uzklausīšu jūsu piezīmes un jautājumus. Paldies! Paldies, Svobodas kungs! Tagad vārds Roitens kundzei, Tautas partijas ēnu referentei. Paldies, priekšsēdētāji! Es vispirms vēlētos pateikties Svobodas kungam par rezolūcijas projektu, kas man šķiet labi sagatavots. Un jāteic, ka es piekrītu arī šim dokumentam izvēlētajai struktūrai. Es domāju, ka Mums ir izdevies eh, šo tekstu saglabāt īsu, lai tas, eh, un arī bijusi veiksmīga sadarbības ar pēnu referentu, referentiem un referentu, un jāteic, ka ir pēdējais laiks veidot visaptverošu ietvaru starp Eiropas Savienību un Krieviju valdošajām attiecībām. Pēdējo gadu laikā mūsu sadarbībā ir bijis eh, daudz notikumu, gan pozitīvu, gan netik pozitīvu, Tāpēc jāteic, ka strateģiskā partnerība, kuru mēs vēlamies nodibināt, nav tik viegli izveidojama. Sarunas notiek jau piecus gadus, lai noslēgtu jaunu vienošanos, un progress nav tik strauši, kā gribētos. Jūs arī tā sacījāt, un es piekrītu, ka procesu vajadzētu pātrināt, jo, ja tas neizdosies, tad uh, mums vajadzētu domāt par kādām izmaiņām. Jaunajam nolīgumam ir jākoncentrējas uz nākotni. Krievija ir mūsu lielākais kaimiņš. Mums ir vajadzīga vērienīga darba kārtība. Es pazīstu Krievijas kolēģus, kas vēlas detalizētu regulējumu pilnīgi visam. Un uh, līdz ar to bieži vien uh, galvenais tiek palaists garām. Man sarunās ar Krieviju ir savs svarīgs savstarpīgums. Uz to mums ir jākoncentrējas, jo pretējā gadījumā mēs nepanāksim mūsu mērķus. Krievijas valsts dome nesen ir uh, apstiprinājusi NVO likumu, un uh, līdz ar to arī Eiropa varētu koncentrēties uz šo NVO jautājumu. Mēs vēlamies tādu nolīgumu, kas neattiektos tikai uz komerciju. Landsbergi kungs, lūdzu pagaidiet, kamēr es būšu pabeigusi savu sakāmo. Tātad. Sarunām nav jākoncentrēs tikai uz ekonomiku un tirzniecību. Tām ir jābūt tālajošākām. Ne tikai ekonomika, tirzniecība un enerģētika ir svarīgi, lai mēs iekļautu arī tās vērtības un normas, kas ir svarīgas mums - demokrātijas pamatprincipus, tiesiskumu, cilvēktiesības. Lūk, šādi ir priekšnosacījumi, lai mēs varētu veidot labu ekonomisko sadarbību. Tālāk, runājot par to, ko Svobodas kungs pieminēja, enerģētikas tēma ir ļoti svarīga, tā ir centrālā loma Jāteic, ka e, enerģētikas manifests netika pieminēts. E, šis e, vārdu savienojums vairs netiek izmantots ziņojumā. Tālāk ir runa par sliekšņiem, par robežvērtībām asociācijas nolīgumā. Jautājums ir, vai mums ir vajadzīgs šāds asociācijas nolīgums, vai mēs drīzāk runājam par partnerības nolīgumu. Mums ir jārod divpusējs kurs. Tālāk runājot par muitas savienību. Man šajā sakarā ir zināmas šaubas. Jūs šeit esat izvēlējies zināmus formulējumus, Jūs sacījāt, ja Krievija noslēgs muitas savienību ar Kazahstānu un Baltkrieviju, tad uh, to nevarēs uh, uzspiest mums. Mums uh, šis jautājums vēl ir rūpīgi jāskata. Svobodas kungs runā par starptautiskiem pienākumiem. Krievijai ir jāuzņemas starptautiska atbildība te nav runa tikai par pienākumiem, te runa arī par atbildību. Jā, tādas nu bija piezīmes no manas puses, un mēs kopā ar jums mēģināsim šo tekstu uzlabot un kopā mēģināsim panākt, lai šis teksts paliktu kodolīgs, un tautas partija ar prieku raugās uz gaidāmo sadarbību ar jums, strādājot pie skaidra, kodolīga un spēcīga teksta, kam varētu piekrist viss parlaments. Un kas eh, līdz ar to varētu rezultēties nolīgumā ar eh, Krieviju. Es vēlos uh, aizstāvēt deputātu gulēšanas tiesības, kas eh, šķiet šeit tiek praktizēts vārds Oilandes kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlējos teikt pāris vārdus par šo ļoti labo dokumentu, kas labs izējas punkts. Tas ir visaptveroši un ietver lielo vairumu svarīgo punktu Eh, kas ir jāiekļauj divpusējā sadarbībā ar Krieviju, un ir ļoti būtiski šeit norādīt, ka Krievija ir ne tikai mūsu partneri, bet tā ir arī uh, Eiropas padomes un ECO dalību valsts, un ka tā ir uzņēmusies saistības pievienojoties šīm organizācijām, it īpaši Eiropas padomei. Uh, Izteikšu dažus komentārus, neiedziļinoties pārāk daudz detaļās. Pirmkārt, par pilsonisko sabiedrību. Jūs runājāt par to, ka likumdošanā ir paredzēti ierobežojumi pilsoniskai sabiedrībai, un tā ir taisnība, un tas arvien vairāk kļūst par šķērsli eh, pulcēšanās brīvībai, organizāciju darbībai Krievijā Um, mums ar ēnu referentiem uh, ir bijusi šas biežas tikšanās ar sabiedrības pārstāvjiem, Krievijas opozīcijas pārstāvjiem, kuri mūs informē par problēmām, ar ko viņi saskar šajā jomā. Un uh, uh, patiesībā arī pati esmu saskārusies ar šiem jautājumiem, un šeit ir runa ne tikai par likumdošanu, bet arī par propagandu, ka šīs uh, sabiedriskās organizācijas tiek dēvēts par rietumu spiegiem, un man tiešām ir ļoti grūti saprast, kā šāda veida propaganda var uh, tikt īstenot un kāds ir tās mērķis, kādēļ Kremlis, Kremļa varas iestādes tā rīkojas. Tāpat vēlējos jums piekrist par vīzu režīmu liberalizāciju. Uh, un par uh, ierosinājumu noteikt uh, bezvīzu režīmu īsiem braucieniem. Tas būtu ļoti svarīgi mm, gan studentiem, gan vienkāršiem cilvēkiem, gan arī uzņēmējiem. Tā kā Krievija iestājas PTO, tad mums ir jābūt iespējai uh, ciešāk sadarboties ar Krieviem, Krieviju šajā jomā, pēc iespējas ātri noskaidrot panākt uh, šīs ceļa kartes punktus, par ko mēs esam vienojušies. Un es arī pati konstatēju arvien vairāk, ka Krievu uzņēmēji arvien vairāk vēlas pārcelt savus uzņēmumus uz um, Eiropas Savienības dalību valstīm, tur dzīvot, lai varētu brīvi darboties tur un varētu brīvi uh, braukt uz Eiropas Savienības valstīm, un šie vīzu ierobežojumi ir uh, šķērslis, šķērslis divpusējās attiecībās, attiecībās ar pilsonisko sabiedrību un uzņēmējiem. Un trešais komentārs ir par korupciju ir eh, tas šeit tā īsi pieminēts, bet es tomēr vēlētos to uh, apskatīt uh, kontekstā ar Krievijas iestāšanos PTO, tiekoties ar partneriem no pilsoniskās sabiedrības, opozīcijas uzņēmējiem, dzirdam, ka korupcija ir cieši saistīta ar Kremļa režīmu, un mēs nedrīkstam aizvērt uz to acis. Tādēļ Krievijas iestāšanās Pasaules tirsniecības organizācijā dotu priekšrocības arī korumpētajiem Krievu uzņēmumiem un atvieglotu sadarbību ar Eiropas Savienību un vispār rietumiem. Mēs varētu vēl skaidrāk uh, formulēt uh, mūsu prasības attiecībā uz Krievijas iestāju PTO un korupciju. Mēs uh, zinām no preses par Kļujeva grupu, kura joprojām pastāv un atmazgā netīro naudu mūsu valstīs, uzpērk īpašumus nekustamos īpašumus un tā tālāk. Es domāju, ka mums ir jāpievēršas šiem jautājumiem, jo nav mūsu interesēs pieļaut, ka uh, šāda situācija turpina pastāvēt, un tas absolūti nav arī vienkāršo Krievijas uh, pilsoņu interesēs. Tie bija mani komentāri, un esmu gatava cieši sadarboties ar citiem ēnu referentiem, un domāju, ka galu galā mums būs ļoti labs ziņojums. Tagad vārds Šulc kungam. Es ist gut, dass wir jetzt eine. Jā, ir jauki, ka tagad mūsu rīcībā ir ziņojuma projekts, un par to arī referentam mana pateicība. Es ceru, ka konsultāciju sarunu ceļā mēs uh, radīsim kādu kopsaucēju, jo, manuprāt, attiecībās ar Krieviju eh, nav panākts niecīgs progress, ir panākts tikai regress, un es varu pamatot šo apgalvojumu. Mūsu rīcībā nav strateģiskas partnerības, mēs no tās esam attālinājušies. Uh, Nav nekādas partnerības drošības jomā. Pieminēsim kaut vai Sīriju. Mūsu nostājas ir diametrāli pretējas. Krievija šobrīd ir līdzvainīga šajā konfliktā. Tā palīdz slepkavām un teroristiem piegādājot ieročus un uh, rīkojas destruktīvi šajā Sīrijas konfliktā. Tas pats attiecas arī ar kod, uz kodola konfliktu ar Irānu. Uh, Arī šeit mēs nevaram runāt ne par kādu stratēģisku partnerību. Tāpat arī runājot par dalību NATO pretriķešu vairogā, Krievija te ir sākus runāt par raķešu bāzi Kaļiņingradā, un te mēs nevaram runāt ne par kādu strateģisko partnerību. Mums drīzāk būtu jā, jābaidās no jauna augstākāra. Tas ir pirmkārt. Otrakārt, Nav iespējama perspektīva sarunām par muitas savienību, jo Putins runā par Eirāzijas savienību. Līdz šim Krievija vienmēr ir uzsverusi, ka tā grib īpašo statusu, ka tā nevēlas iestāties austrumu partneru programmā, ka tā vēlas lielvaras statusu sarunās ar Eiropas Savienību, un tie, tas ir neticams, ārprāts, ko Putins ierosina, proti sarunas starp Eiropas Savienību un Eirāzijas Savienību. Mēs eh, ar šiem cilvēkiem nevaram vienoties, eh, ja te ir runa par sarunām starp Eiropas Savienību un Eirāzijas Savienību. Tas nevar darboties, ja valda princips eh, skaldi un valdi. Un mums ļoti rūpīgi jāpraugās uz šo situāciju, lai sarunas nesāk risināties ar atsevišķām Eiropas Savienības valstīm. Tāpat arī runājot par protestiem decembrī, janvārī pret pilsonisko tiesību ierobežojumiem. Kad neleģitimizēti Krievijas valsts dome pieņem ierobežojošus likumus, uh, pret pulcēšanās brīvību, pret eh, nevalstiskajām organizācijām. Kā šādā situācijā, eh, kā šāda situācija ir iespējama? Un eh, deputāti tie ir norādījuši, ka Krievijas valsts domē ir pieņemti lēmumi, kas ir bojājuši domas tēlu. Un eh, ir nevalstiskās organizācijas, kas ir mēģinājušas iegūt darbu no savas darbības Krievijā un ir piesaistījušas ārvalstu līdzekļus, jo nevar saņemt nekādus līdzekļus pašmājās, un arī Eiropas Savienība ir sniegusi atbalstu šādām organizācijām. Tāpat arī jārunā par eh, interneta likumu ir mēģinājumi ierobežot plašsaziņas līdzekļu darbu. Tas notiek ar aizbildinājumu cīņa pret pornogrāfiju, taču jāteic, ka Krievijas pasākumi ir diezgan tālajoši. Tāpat arī mums ir jāgūst mācību no Magnītska kunga gadījuma. Šis gadījums vēl nav skaidrs pats par sevi, bet es atceros, ka Novē Gazeta redakt, direktora vietas izpildītājs arī tika apcietināts un, un saņēma draudus. Un, uh, tā ir vesela sistēma. Tas, kā Magnītska kungs zaudēja dzīvību, tā ir uh, principā sabiedrības iebiedēšanas metode, un es, diemžēl, nevaru pievienoties optimistiskajam vērtējumam, ka mēs esam panākuši progresu. Un Jā, ja mēs uh, izliekamies, ka Krievijā ir panākts progress un pozitīvi vērtējam notikumu, tad mēs uh, patiešām vienkārši izliekamies. Paldies, Šauts kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos pateikties Svobodas kungam par šo ziņojuma projektu, kas. Uh, piedāvā daudz vielas kopīgām diskusijām un pārdomām. Roitens kundze jau norādīja, ka mēs tik drīz nesasniegsim strateģisko partnerību un ka mēs uh, tik strauji neprogresējam. Un līdz ar to rodas jautājums, kāpēc nē? Es uh, raugos šajā ziņojumā un redzu zināmas atbildes. Piemēram, e-punktā referents norāda, ka Eiropas Savienība joprojām ir apņēmusies padziļināt un veidot attiecības ar Krieviju vienotu vērtību un principu uzturēšanas vārdā. Tam es varētu piekrist. Taču jāteic, ka mūsu pašu interesēm nevienmēr atbilst eh, šāda partnerība, lai cik arī tālajoši un strateģiski tā būtu, eh, tāpēc eh, man ir diezgan svarīgi norādīt uz šo aspektu, un arī turpmākajos punktos N un O ir e, norādīts uz šīm iespējamām kopējām interesēm. Vienā punktā ir runa par e, globāliem uzdevumiem, ieroču neizplatīšanu, terorismu apkarošanu, energo apgādes drošību, klimata pārmaiņām, nabadzības apkarošanu un U punktā ir runa par stabilitāti, politisko sadarbību, ekonomisko sadarbību un tā tālāk. Es domāju, ka mums vajadzētu izstrādāt ieteikumu komisijai, padomēji, ārējās darbības dienestam, definēt, ko tad īsti nozīmē šīs bilaterālās attiecības. Es uzskatu, ka šo ziņojumu varētu padziļināt un paplašināt mērtiecīgā veidā un tas varētu kalpot kā ierosinājums sarunu gaitai. Bet es piekrītu referenta kungam, Krievijas prezidenta federācija ir sarunu partnere, taču vienlaikus mums ir skaidri jānorāda, ka mēs no Krievijas, kā no sarunu partneres, sagaidām, lai tā skaidri norādītu, kāda tā redz savas attiecības ar mums, eh, kāda ir tās nostāja attiecībā uz Eirāzijas Savienību vai uz Muitas Savienību, lai mums būtu skaidrs, par kādām interesēm vai par kādiem kopīgiem aspektiem mēs varam runāt. Jā, jūs runājat par kultūru, zinātni un tā tālāk bet jādomā, vai šī ir joma, kur mēs vēlamies panākt strateģisko partnerību, Es piekrītu kolēģa Šulc teiktajam, ka ir kritiski jāpieiet jautājumam un uh, jāņem vērā arī šis NVO likums, uh, likums, kas ierobežo pulcēšanās uh, brīvību, un jāpauž mūsu kritika šim likumdošanas procesam, uh, kas attiecas uz cilvēktiesībām Krievijā. Mēs vēlamies tiesiskumu, caurskatāmību un mēs vēlamies atbalstīt uh, cilvēkus Krievijā un veicināt viņu uzticēšanos tieslietu sistēmai. Es uh, Gaidu sadarbību ar referentu kungu un uh, ceru, ka mēs varēsim panākt tādu līdzsvarotu ziņojumu, iekļaujot arī padomas un komisijas ierosinājumus. Paldies! Vaiders kundze, varbūt jūs varētu izteikties īsi, jo pretējā gadījumā mums būs grūti ievērēt, ievērot mums atvēlēto laiku. Vaiders kundze. Žēl, es vēlējos runāt ilgāk, bet ko darīt? Jā, Jā, vispirms vēlējos uh, pateikties referentam, jo Slobodas kungs tiešām ir ļoti labi strādājis pie šā dokumenta, kas ir ļoti labs pamats turpmākām darbām, un es tikai varu uh, paust līdzjūtību referentam, jo no šodien dzirdētā sagaida, ka būs varbūt pat 5000 grozījumu jūsu dokumentam. Bet es esmu referente atzinuma sagatavotāja tirzniecī, starptautiskās tirzniecības komitejā. Un es domāju, ka arī šeit būs uh, grozījumi šai sakarā. Mums ir nepieciešams parakstīt juridiski saistošu vienošanos par uh, tirzniecību un investīcijām ar Krieviju. Es runā, eh, arī preču viltošana ir milzīgs problēma Krievijā un arī uh, intelektuālā īpašuma tiesības. Šie jautājumi uh, satrauc mūs no starptautiskās tirzniecības viedokļa. Tāpat ir neatrisināti jautājumi par energopiegādi Polijai, Čehijai, Slovākijai un Baltijas valstīm. Un uh, tā tad Es uzskatu, ka mums jāņem vērā atšķirīgā vēstures izpratne, un es ierosināju veidot pastāvīgu diskusiju grupu par vēstures jautājumiem, jo tas ir svarīgi gan šodienai, gan nākotnē. Tagad daži vārdi par vīzām. Esmu, neesmu tik liela optimiste kā mana kolēģa op Julande par vīzu režīmu. Es uzskatu, ka mums vispirms jāizvērtē tas, kā darbojas atvieglotais vīzu režīms, kāds tas ir šobrīd. Mums ir pirmkārt jādomā par to, kas ir mūsu interesēs. Un es, eh, tāpat mums ir jāzina, kas ir šie krievu uzņēmēji. Tā ir ļoti interesanta grupa Es nezinu, vai bezvīzu režīms šiem tā saucamajiem Krievu uzņēmējiem būs kaut kas pozitīvs mums Eiropas Savienībai. Vispirms mums vajadzētu uzdot Eiropas komisijai izpētīt, ko ir devis atvieglotais vīzu režīms tā darbības pirmajos gados. Mani ļoti ietekmēja kolēģa Vernera Šulca teiktais. Mēs kopīgi apmeklējām uh, Uh, Krieviju mūsu delegācijas sastāvā. Es neatkārtošu viņu teikto, es tikai varu paust uh, savu piekrišanu un atbalstu. Un atkal runājot par vīzām, mums ir jārunā par uh, bezvīzu režīmu visam reģionam, ne tikai Krievijai. Tā būtu ļoti negatīva pieredze, ja mēs atkārtot situāciju, kā tas ir ar Abhāziju un Dienvidu Osetiju, kur Krievijai ir bezvīzu režīms, bet Gruzijai nav Un, ja mēs runājam par bezvīzu režīmu, tad arī tas ir jāņem vērā. Hanes teica, ka ziņojums varbūt nav tik pozitīvs, kā jūs to vēlētos. Jā, es tūlīt beigšu vēl tik viens teikums. Gribu teikt, ka mums jābūt objektīviem. Mēs nedrīkstam pielietot dubulstandārts. Mums pret Krieviju jāizturas un jāpiemērotai tādi paši standārti kā Gruzijai, Azerbaidžānai, jo cilvēku tiesību situācijas pasliktināšanās Krievijā ir acīm redzama, un vienīgais, ko mēs varam cerēt, ir tas, ka uh, pieaugs uh, demokrātisko kustību spēks. Paldies! Tas arī viss, ko gribēju jums teikt. Liels paldies! Es vēlējos pateikties, uh, saka Kelam kungs, Svabats kungam par sagatavoto ziņojumu projektu rezolūcijas projektu, kā jautājums ir tāds, ka uh, vēl ir uh, iespējama partnerība, bet nav izveidojušies priekšnosacījumi stratēģiskai partnerībai. Kā jūs uh, teicāt, uh, diemžēl gaisā, gaisā valdā dažas uh, augstā kara reminiscences. Tā tad e, te ir norādīts vienā punktā, ka Eiropas Savienība un Krievija ir e, ekonomiski un politiski savstarpēji atkarīgas. E, man ir zināmas šaubas par šo politisko savstarpēju atkarību. Domāju, ka to varētu interpretēt atšķirīgi un varbūt būtu labāk vai vieglāk vienkārši to šeit nepieminēt. Otra doma ir tāda, ka mums varbūt konkrētāk ir jārunā par modernizāciju. Mm, tas ir it kā tas, kas tāds kā perestroikas atkārtojums, kas notika pirms 25 gadiem. Tas bija kā reakcija uz vispārējo politiski ekonomisko krīzi um, padomju savienībā toreiz, un šī modernizācija ir tāds um, diezgan vispārīgs termins, un ja mēs to uh, lietojam, tad mums ir vairāk satura tajā jāieliek, uh, parādot, kāda ir mūsu izpratne par to. Man rosinoši vai iedrošinoši liekas uh, nosacījumu elementi šajā projektā. Tas liecina par to, ka mēs pieejam realistiski un konstruktīvi šīm attiecībām. Piemēram, T punktā pilnīga PTO noteikumu ievērošana būtu viens no priekšnosacējumiem, otrkārt saistoša sadaļa par enerģētikas jautājumiem, tālāk cilvēktiesību dialogs Uh, un ka turpmākiem nolīgumiem ir jāiekļauj cilvēku tiesību ievērošanas klauzula un kritēriji. Un vēl gribu piebilst divas uh, idejas. Pirmkārt, par rietumu uzņēmumu darbības uh, nosacījumiem un rietumu invest investīciju nosacījumiem, lai nodrošinātu atklātību un apusējību. Jo šis jautājums ir cieši saistīts ar korupciju. Rezultāts ir tāds, ka rietumu uzņēmumiem ir jāpielāgojas Krievijas situācijai un jāiestaistās zināma veida korupcijā. Otrs signāls, kas būtu jāsūta, Mums ir jāprasa Krievijai ievērot uh, kaimiņu valstu tiesības uz neatkarīgu lēmumu pieņemšanu. Pagājušajā nedēļā mēs runājām par uh, Grūziju, un uh, šeit Krievija izdara lielu spiedienu uz kaimiņu valsts pieņemtiem lēmumiem. Un, manuprāt, viens no vājākajiem punktiem ir Eiropas Savienība nespēja jau gandrīz četru gadu laikā pārliecināt Krieviju pilnībā uh, ievērot. Krievi, Eiropas Savienības Krievijas 2008. gada līgumu par uh, Gruziju un par uh, novērotāju piekļuvi šīm uh, separātiskajām teritorijām. Tas ir tāds kā pazemojums Eiropas Savienībai, kura Eh, kas neliecina, nerādā pārliecību par mūsu ārpolitikas eh, efektīvu darbību. Paldies, priekšsēdētājs saka Tanokungs. Es arī gribu uzslavēt Svobodas kungu. Jāsaka, ka savulaik uh, Austrija bija viens no unikāliem piemēriem par valsts, no kur Krievija izveida savu karaspēku pēc otrā pasaules kara. Uh, ir uh, jau cilvēki, uh, daži deputāti, kas savulaik iestājās par to, ka Krievijai būtu jāiestājas Eiropas Savienībā. Uh, Un tad man kāds Krievijas deputāts teica, mēs neiestājamies citu veidotā savienībās, mēs veidojam savas savienības. Un tad tika izveidota Eirāzijas ekonomiskā savienība, kurā bija Krievija, Ukraina, Baltkrievija un Kazahstāna. Es arī pārzinu Krievijas vēsturi un kultūru Un jāsaka, Krievija ir mūsu strateģiskais partners, tāpat kā Ķīna varētu būt strateģiskais partners, domājot par mūsu kopīgām strateģiskām ekonomiskām interesēm attiecībā uz Irānu, kodola ieroču neizplatīšanu, attiecībā uz Ziemeļkoreju un Serbiju ar prezidentu Nikoliču. Un uh, Eiropai un Vācijai, piemēram, ir nepieciešama Krievijas gāze, bet Dienvidu eh, Kaukāzā un, Kaukāzā un Centrālā Azijā ir uh, cīņa par dažādām strateģiskām interesēm. Tomēr man ir lielas bažas par cilvēktiesību situāciju un demokrātiju. U Krievija ir Eiropas padomas dalībvalsts un necodalībvalsts un patiesībā grauj uzticamību šim organizācijām Un man nav ilūzija par to, ka Krievija uh, skatās uz pasauli ar tādu padomisku pieeju, no padomiska redzes viedokļa. Un tā varbūt nevienmēr ir kopīgas vērtības ar rietumiem, bet mēs tomēr gribam sadarboties ar Krieviju un es baidos, ka mēs noteiksim kādas klauzulas par demokrātiju, cilvēktiesībām, tiesiskumu un tā tālāk, tad to sauks tikai par tādu uh, kā fasādi, kā izlikšanos. Uh, parakstīt šādu nolīgumu tiks, bet pēc tam tie tiks nolikti plauktā. Un, protams, Eh, mums ir tomēr jāsaprot, ka mēs esam vajadzīgi Krievijai, un Krievija ir vajadzīga arī mums starptautiskajā arēnā daudzos jautājumos. Paldies! Paldies, saka Landsbergi kungs. Eh, uzklausot eh, Svobodas kunga ies, ievadvārdus, tie man tiešām, uz, tie uz man atstāja dziļu iespaidu. Ja Mēs ticām progresam un ka mūsu uzdevums ir pasauli uzlabot, ja mēs tam tiešām ticam vēl. Tad mēs nevaram vienkārši uzsvērt, kā to norādīja Svobodas kungs, ar partneri, kas ir mums nepieciešams, bet ar kuru mums nesaist ne mīlestība, ne kopīgas svērtības. Tā ir valsts, kas uh, cenšas padarīt pasauli sliktāku, piespiedu kārtā īstenojot militāru spēku un okupējot citu valstu teritoriju. Vai arī tā neļauj pasauli uzlabot? Uh, tā tad ir daži punkti, varbūt to nav daudz. Ap A apsvērumā, piemēram, par strateģisko partnerību, es gribētu uh, uh, iekļaut formulējumu vēlas izveidot strateģisko partnerību ar Krieviju pamat jautājumos. Mēs pie tā strādājam, bet mēs nevaram apgalvot to, kas neatbilst patiesībai. Uh, un tālāk. Punktā N par strateģiskās partnerības sveicināšanu. Es gribētu ierakstīt veicina ļoti pozitīvu partnerību. Un tālāk eh, šajā jomu sadarbības jomu ziņā miermīrība, kon, miermīrīga konfliktu noregulēšana. Šeit nav partnerības, jo Krieviju neinteresē miermīlīga konfliktu noregulēšana uh, Dienvīdu Kaukāza reģionā. Un starptautiskā miera veidošanai vajadzētu būt mūsu kopīgam uzdevumam, uh, bet Krievija tā nedomā. Tātad šajā dokumentā mums vajadzētu aicināt, bet uh, tas vēl nebija, tas vēl šeit nav ierakstīts, mums vajadzētu aicināt, lai tiktu īstenota Krievijas Eiropas Savienība no uh, Eiropas Savienības līgums par uh, 2008. gada pirms kara situācijas atjaunošanu Grūzijā. Uh, Un tas nozīmē, ka ir jābūt konsekventai Eiropas Savienības politikai, ko gan šobrīd divainā kārtā apšauba mūsu kreis, kreisie par to, ka Krievijai ir jāiziet no okupētajām teritorijām. Šī problēma reāli pastāv, un mēs par to nevaram klusēt. Ir jautājums par uzticību. Tālāk par godīgu banku darbību un investīciju politiku tagad un nākotnē, par uh, to, ka ekonomiskā sadarbība netiek, nedrīkst izmantot kā politisks ierocis, lai izdarītu spiedienu un uh, iegūtu ja ietekmes zonu. Es domāju, ka daudzi no mums iesniegs atbilstošus grozījumus. Priekšsēdētāji, es pateicos Svobodas kungam par šo labi pārdomāto priekšlikumu un arī par šī priekšlikuma kopējo noskaņu. Kaut arī. Jā, viņš ir diezgan optimistiski noskaņots par to, ka izdosies vienoties ar mūsu Krievijas partneriem. Uh, Un uh, šajā ziņojumā nav runa tikai par tehnisku modernizāciju, bet gan par visas sabiedrības modernizāciju kopumā, un tas dod man cerību, ka mēs patiešām varēsim sākt strateģiskas sarunas. Jāteic, ka mūsu viedokļi ļoti atšķiras strateģiskajā ziņā. Es uh, mazliet pāanalizēju likumu, kurā ir runa par ārvalstu aģentiem. Tas ir likums, kas pirmajā lasījumā ir pieņemts uh, Krievijas valsts domē. Un šis likums ievērojami atšķiras no mūsu priekšstata par to, kā jādarbojas brīvai sabiedrībai. Ja šis likums paliks tāds, kāds tas ir bijis, tas eh, vēl jau vairāk polarizēs Krievijas sabiedrību. personas, personām pašām būs jāreģistrējas kā ārvalstu aģentiem, un, eh, ja tās to nedarīs, tiks piemērotas sankcijas. Tā es interpretēju šo likumu. Es piekrītu kolēģei Umenai Roitenai tajā ziņā, ka šim ziņojumam vajadzētu būt lakoniskam un saturīgam, un nedrīkst notikt tā, ka mēs iesniedzam veselu katalogu ziņojumu vietā, kurā ir iekļautas pavisam nesvarīgas lietas. Mums vajadzētu koncentrēties uz strateģiskiem jautājumiem, uz kuru pamatu var veidot strateģisku partnerību. Mēs nedrīkstam koncentrēties uz dažādiem blakus jautājumiem. Es atbalstu konstruktīvas darba metodas un nopietnas darba metodas. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, tikai vēlējos sniegt īsu pārskatu par to, kāda ir situācija, un runāju ārējās darbības dienesta vārdā. Mēs vēlamies panākt uh, vērienīgu nolīgumu un esam panākuši progresu daudzās jomās, bet ir viena būtiska joma, kur neesam panākuši šo progresu, un tas ir tirzniecības un investīciju aspekts. Uh, Tāpat arī nav panākta vienošanās par to, kā rīkoties enerģētikas jautājumos. Mums ir vajadzīga ietekmīga tirzniecības un investīciju sadaļa, ja mēs vēlamies aptvert visas attiecības ar Krieviju. Diskusijās ar Krievijas pusi mēs pamanījām, ka pirmais solis uz priekšu ir pārspērts ar uh, to, ka Krievijas doma uh, ir nolēmusi pievienoties eh, PTO, bet eh, mums ir jāraugās vēl tālāk. Krievija šobrīd apgalvo, ka daudzas no tās kompetencēm ir pārņēmusi muitas savienība un ka tā nevar pārsniegt tās vienošanās, eh, ko tā ir uzņēmusies pievienojoties PTO. Mums ir jāmēģina rast kāda izeja no šīs situācijas sarunās ar Krieviju, un mēs uh, Krievijas pusēji arī galotņu sanāksmē augstākajā līmenī esam norādījuši, ka mūsu mandāts ir sarunām ar Krieviju, nevis ar muitas savienību. Es ceru, ka tādā veidā mēs varēsim progresēt un pabeigt šo nolīgumu. Tāpat es vēlos izteikties par cilvēktiesībām pilsonisko sabiedrību. Mums e, bija iespēja jau šodien parlamentā diskutēt par šo jautājumu ar Krievijas parlamentāro grupu un eh, mūs bažīgus dara tas, ka pilsoniskajai sabiedrībai atvēlētā loma samazinās, eh, tiek pieņemti aizvien jauni likumi, kas to ierobežo, jo īpaši NVO likums, kas šeit jau ir ticis pieminēts. Es vēlos norādīt, ka augstā pārstāvja jau ir paudusi savas bāžas par šiem likumiem, un Mēs esam sazinājušies gan ar valdības, gan ar valsts domas pārstāvjiem un runājuši par daudzajām problēmām, kas, mūsuprāt, varētu ierasties, ja šie likumi sāks darboties. Tas būtu viss no manas puses. Paldies! Un Svobods kungam vārds. Jā, es mēģināšu izteikties īsi. Jā, jau ir pastāvošs nolīgums, bet ja mēs slēgsim jaunu nolīgumu ar Krieviju, tam ir jāsniedz pievienotā vērtība. Es nedomāju, ka mums ir jāiekļauj pilnīgi viss šajā nolīgumā, bet ja mēs tādu veidojam, tad tam ir jāsniedz pievienotā vērtība. Es skaidri sacīju, ka šobrīd nav izpildīti nosacījumi, lai veidot strateģisko partnerību. Es pat nezinu, kā to vēl skaidrāk formulēt, kā to Landsbergi kungs sacīja. Mēs vēlamies strateģisku partnerību, bet šobrīd ir virkni priekšnosacījumi, kas neizpildās. Un to es skaidri pasaku. Tālāk par detaļām šis asociācijas nolīgums, tā ir kļūda, ko kolēģe Roitena jau pamanīja, un eh, šis formulējums tiks mainīts. Un eh, es eh, Šulca kungs raudzījos, kā ņemt vērā arī jūsu pieminētos aspektus tālāk runājot par muitas savienību. Šis aspekts ir diezgan skaidrs, kā jau uh, norādīja ārējās darbības dienests. Un uh, tālāk par vīzu režīmu mūsu nostāja ir ļoti skaidra. Šobrīd mm, mēs uh, rīkojam sarunas ar Ukrainu un Grūziju. Ar šīm valstīm ir jāvienojas un šķiet ar Grūziju drīz tiks panākts risinājums. Runājot par politisko savstarpējo atkarīgumu, kas ir tika pieminēts arī B punktā, es gribu skaidri norādīt, ka mums jau šobrīd notiek ekonomiska sadarbība, taču šobrīd eh, jāteic, ka to varētu labāk formulēt. Runājot par modernizāciju, mēs tekstā esam skaidri norādījuši, ka modernizācija nav tikai ekonomiska, bet arī politiska varbūt ir priekšlikumi citiem formulējumiem. Tālāk, runājot par to, ka kaimiņi var lemt paši par savu lomu, šķiet, ka tekstā tas ir skaidri norādīts, mēs vēlamies sadarbību ar Krieviju, taču kaimiņi paši var lemt, kādā formātā šī sadarbība notiks. Es vēlreiz pateicos par diskusiju, protams, ka būs dažādi grozījumi un uh, sarunas ar ēnu referentiem. Uh, Es gribu skaidri norādīt, cilvēku tiesību jautājums ir signāls sarunvedēji pusēji. Nevalstiskās organizācijas tie ir jautājumi, kuriem šajā parlamentā būs ļoti būtiska loma un par kuriem vēl tiks runāts. Bet mums savukārt ir svarīgi, ka, lai tiktu panākts progress šajās jomās, un ja tas netiks panākts, tad šāda vienošanās parlamentā nav akceptējama. Un te nav runa par vēlmi sarakstu veidošanu, kur tiek iekļautas visas iespējamās vēlmes, bet uh, ir svarīgi, lai sarunvedēji pusē būtu skaidrs, kāda ir priekšnosacījumi, lai varētu panākt vienošanos. Mums ir jau no paša sākuma skaidri jāpasaka, ka mēs vēlamies vest sarunas tā, lai būtiskākie punkti šajā nolīgumā tiktu saglabāti. Tas ir signāls no mūsu puses, tas ir mehānisms, kuru mēs vēlamies īstenot. Tas nav ierosinājums vai atzinums. Nē, tādā veidā tiek skaidri noteikti nosacījumi, kādā veidā mēs varam nonākt pie vienošanās. Es domāju, būtu ļoti jauki, ja mēs varētu panākt šādu vienošanos, bet nevienmēr ir tā, ka jebkāda vienošanās ir labāka par nekādu vienošanos, un to es mēģināju uzsvērt savā ziņojumā, bet es gaidīšu arī grozījumus. Paldies! Paldies! Diemžēl priekšsēdētājiem nav ieslēgts mikrofons. Deadline tabling amendments Termiņš grozījuma iesniegšanai par šo ziņojumu ir 5. septembris, tāpēc jūs varat par tiem padomāt vēl vasaras brīvdienu laikā. Balsošana notiks 11. oktobrī. Tā tad vienojušies, un tagad pāriem pie 22. darba kārtības punkta, pateicamies Svobodas kungam, un tagad runāsim par Magnītiska jautājumu. Vispirms vārds Ojulandes kundzei ievadvārdiem. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs esam labi iesildījušies ar šo Krievijas jautājumu un turpināsim Ir jauki, ka šīs abas rezolūcijas tiek apspriestas šodien. Es domāju, ka mums nevajadzētu raudzīties uz šo ziņojumu pārāk šauri, Un, eh, manuprāt, šis ziņojums sniedz diezgan būtisku vēstījumu mūsu Krievijas partneriem, proti, ka mēs nevēlamies nekādu naudas atmazgāšanu Eiropas Savienības teritorijā. Mēs nevēlamies, lai Eiropā tiktu investēta korupcijas nauda, lai par to tiktu pirkti nekustamie īpašumi. Mēs nevēlamies, lai eh, cilvēki, kas pārkāpj cilvēku tiesības un nogalina cilvēkus ierastos Eiropas Savienības valstu teritorijās. Es vēlos atgādināt, ka 2010. gadā, kad Eiropas parlaments nobalsoja par ikgadējo cilvēktiesību ziņojumu, jau tad mums bija šis Magnitskī saraksts, kurā bija iekļauti 60 cilvēki, kas tika uzskatīti par vainīgiem viņa nāvē un tam bija labs pamatojums, dokumentēts pamatojums. Mēs balsojām par, ierosinājām padomēji sākt diskusijas un īstenot vīzu ierobežojumus pret šiem 60 cilvēkiem, bet, diemžēl, tolaik tas nenotika. Bet mēs pieredzējām to, ka korupcija Krievijā nav mazinājusies un cilvēktiesību pārkāpumi nav mazinājušies gluži otrādi. Šo gadījumu skaits ir tikai pieaudzis. Runājot par Sergeju Magnitska ģimēni, par uh, to, kas tika nodarīts uh, viņa mātei un viņa atraitnei, šie pārnodarījumi turpinās. Es Domāju, ka šobrīd ir īstais laiks aktualizēt šo jautājumu un rosināt padomēji sākt diskusijas par vīzu režīmu ierobežojumu pret šiem cilvēkiem, kas uh, ir vainojami Sergei Magnītiska nāvē un uh, kas ir saņēmuši atzinību Krievijas federācijā. Viņiem ir jāsaskars ar skaidru Eiropas Savienības pozīciju un sankcijām. Tostarp arī sankcijām pret viņu īpašumiem Eiropas Savienības teritorijā. Tāpat arī šajā ziņojumā ir ierosinājums padomēji apzināties, ka cilvēktiesību pārkāpumi Krievijā ir ļoti plaši un mums ir jābūt gataviem, izmantojot dokumentāri pamatotus un neatkarīgus amo, avotus, īstenot pasākumus pret tām personām Krievijā, kas vainojams cilvēktiesību pārkāpumos. Tāpat jāpiemina vēl viens aspekts, ko mēs nedrīkstam nepietiekam novērtēt. ASV kongress ir nobalsojis par Magnītiskā aktu abās palātās, arī ārlietu komitejā, un tagad tas virzās eh, uz balsošanu augstākā līmenī. Un, eh, ja šis dokuments tiks apstiprināts attiecībā uz eh, šo vainojamo personu līdzekļu iesaldēšanu ASV bankās, tad uh, būs skaidrs, ka arī Eiropas Savienības bankām būs jārīkojas, jo tās ir partnerbankas ASV bankām. E Eiropas Savienības bankas nevarēs izvairīties no šo personu līdzekļu iesaldēšanas. Es piedalījos sanāksmē Vašingtonā. Un uh, tur piedalījās abu partiju senātu locekļi, gan demokrātu, gan konservatīvo, un ir jāteic, kā mums bija uh, diezgan plašas diskusijas par partnerību ar Krievijas federāciju, par vērtībām, par kopīgajiem uzdevumiem un uh, transatlantiskajiem partneriem, kā mums un ASV, vajadzētu darboties kopā, un mēs mēģinām uzlabot attiecības ar Krievijas federāciju. Es uh, ar prieku gaidīšu diskusiju un Es domāju, ka mums vajadzētu uh, mēģināt sagatavot šo ziņojumu projektu līdz septembrim, lai tad septembrī varētu vēlreiz diskutēt kādā no afet sanāksmēm. Paldies, tagad vārds Sala Frankas kungam. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi. Protams, Ševičs kungs ir ēna referents eh, no mūsu grupas un lūdzu darīt zinām savu eh, viedokli, ka viņš atbalsta šo ieteikumu projektu. Tāpat kā jau izskanēja vakar sacītais. Mēs esam um, vēlamies eh, darīt zināmu referentam, ka vispārīgi piekļūt piekrītam lielos e, vilcienos, taču e, būtu būtiski izskatīt atsevišķus papildinājumus. Pirmkārt, pirmajā punktā. Pēc tam, kad ir runa par konkrētu gadījumu, par to, kā atbildīgi ir jāsauc tiesas priekšā un pievienot vēl vienu punktu, lai lūgtu Krievijas varas iestādes, lai tiktu grozīta Krievijas um, tiesu sistēma, un arī viņam ir zināmi iebildumi par pēdējo teikumu otrajā punktā, kur ir angļu valodā norādīts eh, ieviest, eh, veikt pasākums pret eh, autoriem, jo mēs gribētu konkrētāk izteikties par šo jautājumu. Tālāk, ņemot vērā uh, Eh, debatas, kas notika par attiecībā ar Krieviju. Gribētu vairāk dzirdēt par cilvēktiesībām un pamatbrīvībām. Manuprāt, eh, šo saikni piedāvāja referents Svoboda un būtu attiecīgi arī to piemēru šajā konkrētajā gadījumā. Un visbeidzot, tīri loģiski no šī ieteikuma padomēji būtu apgriezt kārtību vietām un ap, otro ar pirmo punktu apmainīt vietām. Vairāk negribu izplūst cīkumos un vispārīgos uh, virzienos Protaševičs kungs uh, iz, uh, pauda to, ko atbalsta mana grupa. Paldies! Ja, vielen Dank an Kristina Ojoland für diese. Paldies Ojolandas kundzei uh, par uh, šiem ierosinājumiem padomē Magnītska lietā. Ir jau divas Eiropas parlamenta rezolūcijas, kas šajā gadījumā jau paredz striktus ierobežojumus attiecīgajām personām, bet uh, nekas praktiski nav noticis, tāpēc uh, mums vajadzētu sazināties ar parlamentiem, kas jau ir pieņēmuši šādus ierosinājumus. Te nav runa tikai par ASV, bet par citu valstu parlamentiem. Magnītiska gadījums nav nekāds izņēmums vai atsevišķs gadījums, bet gan ekstremāls piemērs tam, cik apdraudēta ir persona, kas cīnās pret korupciju. Mums vajadzētu apzināties, ka šādi gadījumi jau ir sistēma, metodika attiecīgajā valstī. Jāpiemina Ļiebidzieva gadījums, kas vai arī žurnālista Sokolova gadījums, kas bija redaktora amata izpildītājs laikrakstā Novē Gazeta. Un uh, arī, arī par eh, tiem draudiem, eh, kas, kas, kas tika saņemti šajā lietā, un eh, tāda vienkārši ir šī situācija. Magnīska gadījums bija īpaši traģisks. Šis cilvēks būtībā tika sodīts cietumā, un no Eiropas Savienības vajadzētu sakot pasākumiem. Mēs pietiekami ilgi gaidījām, mēs pietiekami ilgi devām iespēju Krievijai izmeklēt šo gadījumu. Prezidenta cilvēktiesība padome jau ir konstatējusi, ka ir bijuši pārkāpumi, bet Krievijā nekas nav darīts. Un eh, šā, šī notikuma attīstība ir diezgan šausmīga, tāpēc mums vajadzētu vienā brīdī slēgt šo sadaļu. Paldies! Es vēlētos pateikties referentam, saka Kēlama kungs, par šo iniciatīvu, jo ir pēdējais laiks rīkoties kā Zeberkungs jau norādīja, pēdējo pāris gadu laikā cilvēku tiesību pārkāpumu skaits ir piekri, palielinājies, un arī korupcija ir pieaugusi. Mums ir jāsāk ar Magnītiska gadījumu, jo tas ir labi dokumentēts, taču ir daudz citu gadījumu. Un es vēlos norādīt, ka Tas ir mazākais politiskais solis, ko mēs varētu spērt, taču tam ir potenciāli pozitīvā pievienotā vērtība, kas varētu ietekmēt Krievijas administrācijas rīcību, veicināt reformas Krievijas tieslietu sistēmā un tās caurskatāmību. Tāpēc tas ir tāds nepieciešamais solis šeit lūk parādās tie priekšnosacījumi mūsu attiecībās ar Krieviju, un es ceru, ka mēs varēsim rīkoties tāpat kā ASV kongress. Ja mēs varētu vienoties par šo jautājumu, tad mēs varētu radīt pozitīvu ietekmi pār Krievijas administrācijas rīcību. Paldies! Tanaka kungs. Paldies, priekšsādātāji! Arī es pateicu Sojolandas kundzē par šo iniciatīvu. Sākumā es biju skeptiski noskaņots par šī ziņojuma nepieciešamību, taču es esmu pārdomājis. Es domāju, ka te mēs esam tādos nekartētos ūdeņos, mēs esam situācijā, kādas eh, vēl nav bijis, un eh, parlamenta kompetencē varbūt nav lemt par vīzu ierobežojumiem personām, tomēr šim lēmumam ir liela simboliska vērtība. Mēs varam sūtīt vēstījumu Krievijai un citām valstīm nākotnē. Un tādā veidā arī paust atbalstu pilsoniskajām un cilvēktiesībām. Krievija ir Eiropas padomas un ECO dalība valsts, un varētu padomāt, ka šīm organizācijām pašām ir mehānismi, lai nodrošinātu tiesiskumu, tiesu varu to dalību valstīs, bet acīm redzami tā viss nav. Un man, e, es noliecu galvu Hermitage Eh, vadītāju priekšā, kas vairāk kārt ir bijis Eiropas parlamentā. Tā bija daļa no starptautiskās kampaņas, lai pievērstu Eiropas un Ziemeļamerikas parlamentāriešu uzmanību Magnītska gadījuma, mm, gadījumā nodarītajām netaisnībām. Viņš ir mēģinājis rīkoties arī manā valstī, eh, pārstāvi palātā, un tur ir pieņemta nesaistoša rezolūcija. Es zinu, ka neoficiāli uh, Lielbritānijas valdība būs informēta par cilvēkiem, kas ir iekļauti šajā sārakstā. Un tomēr Pat tad, ja mēs vienosimies par politisku rezolūciju, tā sniegs ļoti daudz labumu, un es ceru, ka šo rezolūciju atbalstīs visās politiskajās grupās un plenārsēdē, jo, ja tā netiks plaši atbalstīta, tā zaudēs savu politisko ietekmi. Tāpēc cerēsim, ka šis dokuments saņems atbalstu visā parlamentā, un beig beigās Kremlis vairs nevarēs mūs ignorēt, bet uh, tam nāksies pievērst uzmanību. Bija aicinājumi pārskatīt Magnītiska gadījumu, un mēs saņēmām solījumus, ka šo gadījumu pārskatīs, taču līdz šim nav taisnās tiesas Magnītiska lietā, un es ceru, ka mēs palīdzēsim šo mērķi sasniegt. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Es priekšsēdētāji Eiropas ārējās darbības dienesta vārdā gribu teikt, ka mūs arī satrauc tas, ka mm, nekāds progress nav sasniegts Magnītiska lietas izmeklēšanā. Mēs par to runājam ar Krieviju. Visa līmeņa sanāksmēs arī augstākajā līmenī. Prezidents Van Rompuis ir nosūtījis vēstuli pirms um, pēdējā galotņu tikšanās ar Krieviju, norādot, ka šis, šī lieta simbolizē tiesiskumu situāciju Krievijas federācijā un uh, aicināja Krievijas prezidentu panākt, ka tiek pabeigta vēl uh, izmeklēšana, ka tiek. Um, izdarīta ekshumācija un arī, ka uh, Tātad tiek aicināta Krievija pabeigt šo izmeklēšanu un zaukt pie atbildības vainīgos. Nākošā iespēja runāt par šo jautājumu būs cilvēktiesību konsultācijas, kas notiks pēc divām nedēļām šeit Briselē. Tālāk par sankcijām. Protams, tas ir galīgais uh, ārkārtas uh, līdzeklis ar uh, starptautiskās attiecībās, un tās ir jāīsteno saskaņā ar vadlīnijām par sankcijām, kas ir pieņemtas. Tagad uh, termiņš grozījuma iesniegšana ir 29. augusts, un balsošana notiks 20. septembrī. Herzlichen Dank. Wir haben die letzte Sitzung. Paldies! Notiek pēdējā sanāksme pirms vasaras brīvdienām, bet vēl jāizskata trīs ziņojumi. Sarunās ar ziņotājiem man radās ideja, ka mēs varētu sarīkot īsu 15 minūšu diskusiju par tirzniecības nolīgumu ar Kolumbiju un Peru un jautājumu par Centrālu Ameriku lai mums vēl būtu iespēja aprunāties ar uh, nākamo Eiropas Savienības pārstāvi Alžīrijā. Vai jūs piekrītat šādai kārtībai? Sala Franks kungs, vārds jums. Gracias, señor presidente. Eh, Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pievērst um, nepieciešamo uzmanību šim tematam, un es gribētu abus tematus iekļaut kopīgās debatēs, jo tie attiec uz vienu problemātiku un ir ar vienotu mērķi, lai gan viens no jautājumiem ir ierakstīts mūsu komitejas kompetenci katalogā. kas attiec uz asociācijas nolīgumu. Un E, tirzniecības nolīgums ir vairāk e, intakomitejas ietvaros, kas sniedz atzinumus. Ir būtiski šos abus jautājumus skatīt vēsturiskā perspektīvā priekšsēdētāji, ņemot vērā ministru politisko dialogu starp Eiropas Savienību un Latīņamerikas valstīm no un Rio grupu no otras puses, un Arī šis dialogs ar samitu mehānismu ir jāsaprot, ka ir ceturtā pa paudze nolīgumi starp Eiropas Savienību un Latviju Amerikas valstīm. Pirmajā attiecās uz palīdzību attīstību, otrā paudze tehnoloģiskai un zinātniskai attīstībai, trešā paudze akcentēja vairāk demokrātijas klauzulu, kas ir būtiska sastāvdaļa no līgumiem Eiropas Savienība un trešām valstīm, un šī ceturtā paudze, paturot demokrātijas klauzulu, liek uzsvaru uz um, e, tirzniecības liberalizāciju. Un priekšsēdētājs gribētu pasvītrot to, ka šie nolīgumi nozīmē vienpusīgo koncesiju, koncesiju režīmu pārvarēšanu, ņemot vērā Mm, pārmaiņas, kas nu ir notikušas e, Latvijas-Amerikas valstīs un cīņa pret nar e, narkotiku kontrabandu Latvijas-Amerikā, un mēs mēģinām piešķirt um, preferenciālu pieju šo valstu uh, produktiem Eiropas Savienībai un noteikt uh, Eiropas uh, Savienību preciem šajās valstīs jaunu režīmu, kas nebūtu vienpusīgs. Bez tam šie nolīgumi ar Latīņa Amerikas un eh, cet, eh, eh, valstīm un paredz attiecīgas tirsniecības nolīgumus. Kā jūs zināsiet, šie nolīgumi tika parakstīti Madridā 2012. 2010. gada maijā Un eh, parlaments kopš eh, pa šiem diviem gadiem vēl to sakarā nav izteicies. Un es gribētu izteikties par mūsu procedūru mm, neefektivitāti. Es nerunāju par parlamentu procedūrām, bet Eiropas Savienības procedūrām. Un tāpēc es gribētu, lai mēs parlamentā varētu izteikties. Eh, tas ir mans referenta viedoklis. Gribu atgādināt kolēģiem, jo arī kolēģi ļoti labi pārzina procedūras, tad, kad mēs runājam par at, attiecīgām procedūrām parlaments neko nevar mainīt. Neko no tā, eh, ko ir noslēgusi komisija 27 valstu vārdā ar Latviju Amerikas valstīm, taču mēs varam eh, paust savu nostājoties eh, caur rezolūcijām un šajā sakarā es gribētu apspriest jautājumu ar ēnu referentiem no politiskajām grupām, bet kā referents par šiem jautājumiem. Es gribu jau paust savu viedokli, ka tas ir labvēlīgs. Pastāv nolīgums starp abiem reģioniem, Un um, tarifi, tarifu programma šobrīd ir izdevīgāk Latvijas pusē nekā Eiropas pusē, un mums ir Es aicinu turpināt strādāt eh, kopā ar pārējām politiskām grupām pie rezolūcijas. Paldies. Muņis skundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji runāšu eh, sociālistu grupas sēna referenta vārdā, kurš nevarēja būt klāt, tāpēc, ka ir mainījies, eh, mainījušās darba kārtības, un viņš nevarēja piedalīties šajās debatēs. Bet runājot par procedūru, šķiet, ka ir kāds Tas neskaidrības attiecībā uz lietu kārtību ar šo ziņojumu šķiet, ka ārlietu komiteja vajadzēja gatavot rezolūciju nevis e, provizoru ziņojumu. Provizoru ziņojums noteiktu nosacījumus, lai varētu izpildīt starptautiskos nolīgumus. Otrkārt, ir, zinām, neskaidrība par kompetencijām starp AFET un INTA komiteju. Un šajā sakarā rezolūcijas pieņemšana uh, ir ar zināmu uh, zināmu uh, Eh, jūtīgu, skar zināmus jūtīgus tematus. Objovs kungs apsveic referentu par jauno rezolūcijas projektu, kas varētu būt labs pamats tiem mērķiem, kas ir paredzēta asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Centrālā Ameriku. Šeit ir un par pirmo bi-reģionālo nolīgumu, ko Eiropas Savienība parakst ar citu reģionu, šajā gadījumā ar Centrālu Ameriku, un papildus brīvai tirzniecībai ir nodaļa, kas ir veltīta politiskajam dialogam, eh, cilvēktiesībām un priekšsēdētāji, eh, mēs sagaidām tādu pašu elastīgumu, kāds bija iepriekšējās debatēs. Mēs piekritām piekritām vienai minūtē, bet es lūdzu vēl 15 sekundes, ņemot vērā to, ka šis, šīm nolīguma mērķis ir sociālā kohēzija, būtu no, nozīmīgi, ja parlaments varētu apstiprināt šo ziņojumu. No objālsa kunga puses ir vairāk grozījumi, lai varētu atzīt eh, cilvēktiesības demokrātijas jautājumus un asimetrijas starp abiem reģioniem, kas ir ārkārtīgi grup, eh, būtiski sociālistu grupai, kā arī pilsoniskās sabiedrības dalība. Un vajadzētu eh, maksimāli pagarināt grozījumu iesniegšanas termiņu. Paldies! On the procedural side, I think that we should keep the, uh, the deadlines as... Procedūras viedokļi, es domāju, ka mums ir jāievēro termiņi, lai mēs nenovilcinātu progres, uh, procesu. Uh, Es pirms divām nedēļām biju Kolumbijā ar uh, mūsu delegāciju un uh, bija iespēja visus ie, iesaistīt, un es gribu teikt, ka man ir iespējas, ka uh, lietas virzās uz priekšu, ja mēs palūkojamies uz cilvēktiesībām, ir uzlabojumi cīņa pret noziedzību, pret uh, Eh, narkotikām eh, likuma ietvaros, ja mēs runājam par mm, starptautisko darbu organizāciju, arī šeit ir pozitīva attīstība. Tā kā jāsaka, mūsu konstatētais saskan ar eh, Sala Frankas viedokli, ka vajadzētu nosūtīt Inta komitejai un pēc tam plenārsēdē un pieņemt. Arī es šajā gadījumā runāšu spāņu valodā. Es um, attiecībā uz referentu un citām grupām mana grupa neatbalstam citu grupu pozitīvu analīzi, jo mūsuprāt vēl aizvien prioritāte tiek piešķirta brīvai tirzniecībai un cilvēktiesību situācija, kas pasliktinās, piemēram, Peru tāpat arī Kolumbijā, tā ir sarežģīta, tāpat arī citās Centrālamerikas valstīs. Mūsuprāt, tāpēc nebūtu taisnīgi šo nolīgumu virzīt tālāk, un gribu pieminēt divus gadījumus, ir tīpaši, kas attiec arī uz Eiropas parlamentu, e, situācija ar Kolumbijas slepenu dienestu. E, Beļģija e, uz uzsāka izmeklēšanas komisiju, Kolumbija nav atbildējusi. Un šeit ir Eiropas parlamentam, es eh, nedomāju, ka vajadzētu apstiprināt šādu nolīgumu. Otrs temats ar eh, Centrālu Ameriku, tikai ar savu minūtes varu runāt par vienu vai diviem eh, tematiem tiek piedāvāts liberalizēt finanšu dienestus. Mēs zinām, ka Panama ir plaša, no, liela, nozīmīga nodokļu paradīzes zona, un es negribētu um, šajos krīzes apstākļos, lai um, tāda iespēja tiktu dota. Un tāpēc mana grupa skatīs iespēju nebalsot par šiem līgumiem, bet es gribētu, lai mums būtu vairāk laika septembrī, lai varētu apspriest šos elementus atzinumam, ko piedāvā kolēģis Salfrankam. Uh, thank you, Mr. Chairman. Well, um, my... Paldies priekšsēdētāju. Mana grupa pilnīgi atbalsta Salafrankas un EPP viedokli un atbalsta rezolūciju. Uh, es pirms pāris mēnešiem apmeklēju Panamu un mani pārsteidza tas, ka Panamas Panamas galvaspilsētā nebija, ne, eh, nedarbojas Eiropas Savienības delegācija kaut gan eh, šī ir nozīmīga valsts no ekonomikas viedokļa, un es aicinātu atvērt delegāciju šeit un slēgt varbūt citās trūcīgākās valstīs, kur tām ir mazāka nozīme par Peru un Kolumbiju. Arī mēs atbalstam uh, Uh, šos priekšlikumus. Zinām, ka kreisie iebilst pret Kolumbijas iekļaušanu šai nolīgumā, bet viņu argumenti ir novecojuši vismaz par desmit gadiem. Mm, jāsaka, ka Kolumbija ir ievērojamu sasniegumus gūs runājot par cilvēktiesībām un tiesiskumu. Es domāju, ka Uh, brīvā tirzniecība, brīva godīga tirzniecība un labi regulēta tirzniecība ir tikai apsveicama un arī uh, gribu teikt, ka ir apsveicams tas, ka Sala Franks kungs iesaka atbalstīt uh, šo jautājumu. Jā, Broka kungs jā, jāvirzās strauji uz uh, Panamas jautājumā, jo šāds iespējas mums var vairāk nebūt. Pēc tam Mairkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties uh, Sāfrankas kungam par ziņojumiem. Jūs zināt, kāds ir manas grupas viedoklis gan attiecībā uz brīvotirdzniecību, gan ar Peru, gan Kolumbiju. Mēs esam pret šiem līgumiem. Kolumbijas un daļai Peru gadījumā, ņemot vērā cilvēktiesību aspektu, un arī tāpēc, ka brīvā tirzniecība tādu kā to e, piedāvā šis dokuments, neņem vērā asimetriju un nav taisnīgas tirzniecības, kas būtu jāparedz e, šī brīža krīzes apstākļos. Es Kā jūs zināt, Sala Frankas eh, kungs eh, ņemot vērā to ievainojumību, kas attiecas uz Centrāla Amerikas attīstību, es gribētu aicināt ņemt vērā pilsoniskās sabiedrības piedalību eh, un kā arī cilvēku tiesību uh, Uh, klauzulu vides jautājumus un gada pārskatu Eiropas parlamentam attiecībā uz, um, uz vidas jautājumu, cilvēktiesību jautājumu. Tas netika pieņemts, uh, netika ņemts vērā un katrā ziņā jābūtu. Ja un mēs gribētu iesniegt, eh, iesniegt grozījums attiecībā uz būtiskiem eh, punktiem mūsu izpratnē. Paldies! Runātājiem ir izslēgts mikrofons. Eh, mm. Mazliet paradoxāli ir tas, ka Kolumbija tiek atsūtīta par trūkiem cilvēktiesību jomā, lai gan citas Latvijas valstis ir vēl sliktākā situācijā. Es e, nevienu konkrēti nepieminēju, bet arī gribētu pasvītrot to, cik svarīgi ir virzīties uz priekšu savienotās valsts ar tādu administrāciju kā Obama. Uh, bez problēmām ratificēja brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Kolumbiju, tāpat arī atbalsta Tanaka kunga sacīto. Ir ļoti būtiski. Eh, stiprināt eh, šai eh, kanāla valstī Eiropas personāla klātbūtni. Tas ir ļoti būtiski. Panamas gadījumā. Paldies. Mr. Salafranka. Salafrankas kungs. Paldies priekšsēdētāji. Gribu pateikties visiem kolēģiem par viņu viedokļiem. Šo ziņojumu sakarā, pēc būtības runājot, kā jau izskanēja šeit, ir panākt virzību uz priekšu cilvēktiesu zomā, mums nevajadzētu būt pārāk eh, patronālistiem, un mums vajadzētu dot iespēju eh, Latīņu Amerikas eh, likumīgiem pārstāvjiem runāt pār sevi. Mums ir bijušas uzklausīšanas starptautiskās tirzniecības komitejas, domāju, mēs esam eh, pietiekami dzirdējuši es, no pilsoņu pārstāvjiem, kas labēlīgi bija noskaņoti pret šo attiecībā šo nolīgumu noslēgšanu. Es ļoti labi saprotu, ka pastāv grūtības atsevišķās politiskās grupās ņemot vērā mm, tos priekšrocības un tās trūkumus, kas varētu būt iekļaut privās tirsniecības nolīgumus, es gribētu vairāk uzsvērt priekšrocības. Un arī gribu sacīt, ka no asociācijas nolīgumiem ar Meksiku un eh, Čīli, kur mēs redzam pozitīvo bilanci attiecībā uz IKP, eh, tie, eh, tās priekšrocības, kas ir gūtas no šāda nolīguma noslēgšanas. Tāpēc, priekšsēdētāji, Eh, saprotu Mejerkunga konstruktīvo atturēšanos, tad, kad mēs runājam par sadarbību, tāpat arī es uzklausu tās bažas, ko pauda citi deputāti cilvēktiesību jautājumus, bet šīs cilvēktiesību jautājumi ir divpusē jautājumi un ar mums nevajadzētu nekādā veidā šajās valstīs eh, sagādāt eh, kaitījumu sabiedrībai, un mums vajadzētu ar šo nolīgumu palīdzību veidot pozitīvu dialogu. Tāpēc priekšsēdētāji gribētu paturēt spēkā šo tēmātu. Dokuments ir eh, iz, tika izdalīts 27. datumā, un līdz 14 un ir pietiekami daudz laika iesniegt grozījumus. Mums ir arī jāiesniedz citām komitejām mūsu apstiprinātie teksti, un es gribētu, lai mēs varētu paredzēt eh, ievērotos termiņus 12. jūliju eh, grozījumu iesniegšanai, un kā jau sacīja Muņas skundze, ņemt vērā eh, jūtīgus jautājumus citās komitejās, un arī ārā sapratni izturēties pret jūtīgiem jautājumiem mūsu komitejā. Paldies! 1st of July, but he said August. Thank you very much. You have seen the timetable for tabling amendments. Paldies. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir zināms, un pēc diskusijas afet es tagad pabeidzu darbu pie šī darba kārtības punkta. Un tagad pārējam pie nākamā darba kārtības punkta. Viedokļu apmaiņa ar jauniecelto ES delegācijas Alžīra, Alžīrijā vadītāju Marek Skolilu. Skolilu kungs, lūdzu vārds jums. Leitens. Also dann bleibe ich doch.